Good afternoon, everybody. Thank Labdien, dāmas un kungi! Sveicu jūs sirsnīgi šajā jaunajā sanāksmes telpā. Šeit mēs tiksimies turpmākos trīs mēnešus. Līdz ar to sāksim priek sanāksmi, lai pieņemtu dienas kārtību ar viena izmaiņu. Hāmas kundzes prasīja par devīto punktu kopienas kodola drošības sistēmas pamatstruktūra. Jautājums tiks skatīts otrdien, proti rītdien, pēcpusdienas beigās, apmēram pulkstens sešos pēcpusdienā. Neviens nevēlas izteikties, nu tādā gadījumā man ir jāpaziņo, ka visas valodas ir pieejamas, tulkojums visās valodās. Un arī komitejas sanāksme pirmdienas pēcpusdienā arī tiks pārraidīta tieši saistē. Rakstisko procedūru rezultāts ir tāds, ka koordinātori ir vienojušies rakstiskajā procedūrā, ka komitejas sanāksme 16. martā pirmdien notiks kā parasti no pulkstens trījiem līdz 6.30 un ka balsojumi par atzinumiem, bet ne par ziņojumiem varētu notikt šajā dienā sākot ar pulkstens 5. pēcpusdienā, proti komitejas sanāksme 16. martā pirmdienā notiks. Tālāk trešais dienas kārtības punkts - protokolu apstiprināšana sanāksmēm. Tiks apstiprināti, ņemot vērā, ja nekāda iebilduma netiks saņemta līdz šīs sanāksmes beigām. Tālāk ceturtais punkts dienas kārtībā - grozījuma izdarīšana regulā, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu gaļas tirzniecības standartiem un vārdu dodu atzinumu sagatavotājiem Boguslavam Sonikam. E, dzień dobry, dziękuję panie przewodniczący. Głównym tematem <clears throat> opinii na... Paldies, labdien, priekšsēdētāja kungs. Galvenais atzinuma jautājums ir mājputnu gaļas e, definīcijas izmaiņas atbilstīgi tirgus, kopīgu, or, tirgus kopīgai organizācijai attiecībā uz mājputnu gaļu. Mājputnu gaļa tiek patērēta dalību valstīs, un līdz ar to mums ir jāraugās, lai šī gaļa būtu pēc iespējas labākas kvalitātes. Nodrošinot pārtiks nekaitīgumu standartus un nodrošināt arī, ka Eiropas patērētāji nenonāk bīstamā situācijā. Līdz ar to riska izvērtējumi ir ļoti svarīgi, un tie ir jāizvērš uh, ievērojot sabiedriskās veselības aspektu. Kopš 90. gadiem mājputnu gaļas patēriņš ir pieaudzis, tas pats attiecas arī uz mājputnu gaļas produktiem. Mēs esam līdz ar to sākuši arī daudz ciešāk raudzīties uz to, kā notiek ražošanas process. 1997. gadā veselības aspekti noveda pie tā, ka tika izbeigta mājputnu gaļas imports no ASV. Balstoties uz to, ka šī gaļa saturēja vairākas ķīmiskas vielas. Paturot prātā veikto tehnoloģisko progresu, ir nepieciešama jauna definīcija par to, kas ir mājputnu gaļa. Esošā e, definīcija ir pārāk restriktīva, ierobežojoša un padara arī importu no trešajām valstīm par neiespējamu. Dokuments, par kuru mēs e, runājam, varētu novest pie tiesiskas neskaidrības, un tādējādi es noraidu komitejas dokumentu, kur e, ievieš um, grozījums regulā. Tad komisijas e, grozījuma izdarīšana, kur tiek mērķis ir svītrot svājas mājputnu gaļas definīciju, atbilstīgi piektajam punktam. Tas radītu konfliktu starp e, preambulu un arī teksta pāntu daļu. kā jurists un arī vīdes komitejas eh, loceklis, kuras galvenais mērķis ir eh, raudzīties, lai tiktu ievērot sabiedrības veselības intereses, aicinu kolēģus atbilstīt šo uh, grozījumu svītrošanai. No vienas puses lauksaimniekiem ir eh, jāatbild un jāievēro aizvien striktāki kritēriji ražošanas procesi un arī jārauga, lai tikt ievērot labturības, dzīvnieku labturības kritēriju. No otras puses, importējot ķīmiski apstrādāts um, eh, produkts no citām valstīm, mums ir jārauga, vai mēs gribam eh, veicināt labāku ražošanu mājās vai izmantot ķīmiskas vielas. Dank u wel, collega Sonik. Dan heb ik nu twee sprekers. Paldies, kolēģi Sonik. Tagad ir pieteikušies divi runātāji. Ēnu referents no Sociālās partijas Ferēras kundze un Liotāras kundze, referente no Goē. Ferēras kundze kā pirmā runātāja lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es apsveicu komisijas priešlikumu, kurā tiek precizēti vairāki aspekti un kas mums ļauj šobrīd precīzāk definēt noteikts, noteikts termins. Un es nesaprotu īsti mūsu kolēģi nostāju, svītrojot šo te piekto punktu, jo, manuprāt, šādā veidā mēs definējam, kas ir svaiga putnu gaļa un es uzskatu, ka ir nepieciešams paturēt spēkā šo definīciju, kā to piedāvā komisija. Es vēlētos uz, uzdot jautājumu komisijai attiecībā uz priekšlikumu, kas tika piedāvāts padomē un kas tika noraidīts eh, decembrī attiecībā uz dažām eh, chlorsaturošām vielām, lai apstrādātu uh, putnu uh, gaļu. Šis priekšlikums tātad parādījās decembrī, un uz to atsaucās arī uh, regulas priekšlikums. Es gribētu izprast, kas ar to uh, šobrīd notiks, vai tik tiešām šobrīd šis princips jau ir pilnībā noraidīts un tas vairs neparādīsies. Tātad to es vēlējos noskaidrot, uzdodot jautājumu komisijai. Tālāk es īsti nesaprotu kolēģi piedāvātos grozījumus. Man jāsaka paldies. Dank u wel, mevrouw Ferreira. Dan is nu het woord aan mevrouw Katika. Paldies, Ferreiras kundze. Lietāras kundze. Jā, dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. putnu gaļa. Šis jautājums. Tā jau tiek ražota kā no kā rūpnieciska un nevis vairs lauksaimnieciski. Un es gribētu labprāt runāt par to, jo šai ziņā man nevietvērt jautājums, kādā veidā tas notiek, kāda notiek šis ražošanas process. Uzskatu, tas ir šokējoši, ka Eiropas Savienība vēl atbalsta šo reklāmu un to sponsorē. Nīderlandes televīzijā tas arī ir redzams, arī citās dalību valstīs. Uh, un uh, putnu gaļas uh, patēriņš tādā veidā tiek veicināts. Ja mēs tagad jau paraugāmies, kāda, kāda ir situācija, uh, piemēram, ASV šī putnu gaļa ir, tiek saindēta, lai būtu vairāk šīs putnu gaļas. Ne jau dzīvniekiem pašiem tas ir vajadzīgs, bet tas ir vajadzīgs ražošanas procesam. Un, ja referents ar savu priekšlikumu vēlas pasteikties tam visam priekšā un, uh, un runāt par to, ka putnu gaļa tiek apstrādāta ar šādām vielām un izraisa kaitējumu, ja to apga, ap, apzīmē kā svaigu gaļu. Ja tiek lietots šāds, šāda definīcijas svēgs, tad jābūt ļoti skaidrai definīcijai. Ja ir šāds mērķis, tad es viņu atbalstu. Nu- Paldies, eh, Lietāras kundze Hopmštete. Jā, pavisam īsi. Es eh, neesmu ļoti intensīvi šeit izskatījis šo dokumentu, jo man bija jāstrādā pie citiem jautājumiem, un tā kā laika nav bijis daudz, mēs eh, esam šo dokumentu saņēmuši tikai nesen, bet no principa, principiāli raugoties, šeit ir jāņem vērā, vienalga vai Vācijā vai Eiropas Savienībā, ir higienas normas par to, kā ražot vistu gaļu, putnu gaļu, tas jau sākas ar olu, un eh, tas ir ar. ar tālāk iet uh, uz vistām, kas dēļ olas, uz visu procesu. Un uh, ir, tiek izmantotas kvalificētas audzēšanas metodas, ne jau tikai ražošanas metodas, bet arī lauksaimniecības metodas. Un arī vidējie uzņēmumi, uzņēmumiem šeit uh, vietējos tirgos ir ļoti liela nozīme. Tādēļ nevajadzētu to visu uh, vienādot, mēs te vienā katlā. Un uh, pēc dzīvnieku audzēšanas ir jāskatās arī kādas ir arī kaušanas metodes. Es pats esmu strādājis vairākus eh, gadus, 20 eh, gadus eh, putnu gaļas audzēšanā, un es zinu, kāda ir higienas nosacījumi. Arī kautuvēs, arī kaušana neizraisot sāpes ir būtisks jautājums, un arī E, kāržu gaļa apietas līdz pat iepakošanai. Eiropā ir visaugstākie standarti, vienalga, vai jūs dosieties uz Franciju, Holandi vai Vāciju, un es pieņemu, ka visur šī situācija ir apmēram vienāda. Svarīgi ir, lai mūsu Eiropas standarts būtu zināms arī visiem piegādātājiem, kas piegādā mums šo putnu gaļu, un lai šīs normas tiktu ievērotas. Un tie, kas e, neievēro šīs higienas normas un šīs audzēšanas normas, neielaist vienkārši viņus tirgū. Tie ir ļoti skaidri nosacījumi, kas ir jāizpilda. Un patērēt interesēs ir, lai tas viss tiktu ievērots, bet arī dzīvnieku aizsardzības izpratnē tas ir būtiski. Paldies! Bedankt, kolēģa Hoppenstetter. Nu... Paldies, Hoppenstetter kungs. Džons Bavis, lūdzu. My... Paldies! Paldies kolēģim par viņa atzinumu gribu uzdot vienu jautājumu. Lasot teikumu, atļauj izmantot dažas vielas, lai eh, novērstu eh, zaindēšanos, tad eh, es atceros to cīņu, kāda mums bija jau dažas mēnešas atpakaļ par Amerikas mājputnu gaļu importu, jo Viņi chlorā mērcēs šos vistas. Un es teicu, ka es mm, chlorūdenī un nevēlētos šāda vai veidā patvērēt tādas šādā veidā sagatavotas mājputnu gaļas. Uh, Vai tas var būt saistīts arī ar eh, kādu mārķēšanas problēmu vai kādā citā veidā mēs varam izskaidrot šo aizliegumu, bet es gribētu dzirdēt arī no savu draugu apstiprinājumu un arī no komisijas par to, ka uh, nekas no šī visa neatvērs durvis importam, šo klorēto vistu importam. Un mēs neteiksim amerikāņiem, ka mēs te, te izmantojam mājputnu gaļas sagatavoju šādas vielas, un viņi atkal savus vielas nevar izmantot, līdz ar to šo gaļu nevaram importēt. Paldies, paldies, Bovis kungs. Esam noslēguši runātāju sarakstu, un tagad vārds tiek dots komisijai. Lūdēn, kungs, lūdzu. Ok, excusez-moi. Euh, tout d'abord, pour ce qui est de la question. Vispirms, kas attiec uz šo te antimikrobu uh, apstrādi, un uz, uh, par to tika uzdoti daži jautājumi. Komisija savā priekšlikumā ir skaidri pateikusi, ka, ja uh, komisijas eh, priekšlikums, kas atļauj izmantot šīs eh, vielas, netiks pieņemts, tad komisija atsaukt savu priekšlikumu. Ir jautājums arī par procedūru, jo, lai iegūtu uh, laiku, mēs iepazīstināsim padomi ar pašreizējo versiju un padomi iespējams svītros šo daļu, kas attiec uz svaigas daļ, gaļas eh, definēšanu. Tātad, ja būs nepieciešams, mēs svītrošam šo daļu, ja šādu vielu izmantošana netiks autorizēta. Es ceru, ka tas ir skaidrs. Tālāk, kas attiec uz jautājumu par par piekto punktu, par to, vai tas būtu jāsvītro vai nē. Tātad, kas attiecas uz definīcijas precizēšanu. Tātad, eh, tātad šie te eh, svaigs gaļas produkcija komisija nesaprotu īsti, kas te ir domāts. Un, ja es pareizi sapratu Sonikungu teikto, tad runa ir par labākas kvalitātes nodrošināšanu. Un tieši šāda ir, šāds ir arī mūsu mērķis. Mēs vēlamies izvairīties no tā, lai eh, patērētājs netiktu maldināts. Mēs vēlamies skaidri pateikt, ka produkts, kas ir sagatavots no svaigas gaļas, ka tajā tik tiešām ir svaiga gaļa. Un ka nav iespējams sagatavot šādu produkciju, piemēram, um, izmantojot iepriekš saldētu gaļu, jo šādā veidā patērētājs tiek maldināts. Tātad tieši tāpēc, lai nodrošinātu kvalitāti, ir nepieciešams šāds precizējums attiecībā uz uh, gaļas produkcijas definēšanu. Tās produkcijas, kas sagatavota no svaigas gaļas. Balviskungs uzdeva jautājumu par to, vai tiks atļauts uh, šis te uh, ar chloru apstrādāts gaļas imports no ASV. Es varu jūs informēt, ka pat laban amerikāņi ir uzsākuši konsultācijas lai noskaidrot, vai vispār iespējams šādas debats no jauna. Tāda būtu man atbild uz dažādiem jautājumiem. Katrā ziņā esmu jūs rīcībā, lai atbildētu uz papildu jautājumiem. Dan is nu het woord aan de heer Sonik om het debat af te ronden. Paldies, Anikungam, atslūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Kā mēs dzirdam no komisijas pārstāvi atbild. Šī ir neierasta situācija, jo. Mēs runājām par uh, projektu, kas pagājušā gada 19. decembrī tika norād, noraidīts. Un manas iebildes ir tādas, ka mēs nevaram atļaut izmantot ķīmiskās vielas, vienkārši uh, grozo definīciju. Un ja komisija apstiprina, ka tas tā nenotiks, tad mēs par to, protams, varam vienoties. Tas ir arī mana grozījuma galvenā ideja. Un mana kritikas galvenā ideja, jo komisijas pārstāvis sacīja, ka viņi vēlas grozīt šo nākamajā padomas uh, sanāksmē, lai nebūtu nekādu vairs šaubu par iespējumu ķīmisku vielu izmantošanu. Paldies! Dank u vēl, meneer Sonik. Dan es... Paldies, Sonik kungs. Līdz ar to esam izskatījuši šo punktu. Grozījums var iesniegt līdz šīs pēcpusdienas pulksten 18. Mēs balsosim vidus komitejā 17. februārī. Pēc tam atzinums tiks nodots lauksaimniecības komitejā un tiks balsots par to martā attiecīgajā komitejā un izskatīts plenārsēdē aprīlī. Tālāk. Izskatīsim Urko kundzes atzinumu. Un viņai ir tiek dots vārds par jautājumu par zinātnes vajadzībām izmantojumā dzīvnieku aizsardzību. Lūdzu, Murko kundze. Paldies priekšsētāji, godētie kolēģi. Vai es atvainojiet? Uh, šeit ir arī redz kārtības punkts, Baukungs vēlas izteikties. Atvainojas referents kundzei, es vienkārši gribēju priekšsēdētāji sacīt par šo jautājumu. Grozījumu termiņš, pirms mēs slēdzam šo sanāksmi šovakar, nav samērīgs termiņš. Mums vajadzētu pagarināt eh, šo termiņu uz vienu vai divām dienām, lai mēs varam pildīt mūsu pienākumus, lai mēs varētu sagatavot mūsu atzinumu komitejai. Tagad notiks pirmā diskusija pēc eh, Murko kundzes prezentācijas, un tad ir prasīts pārāk daudz mm, domāt par iespējamiem grozījumiem, kamēr viņi prezentē savu atzinumu un iesniegtos eh, pirms sešiem. Nu, ja vēl būtu mūsu rīcībā 24 vai 48 stundas grozījuma iesniegšanai, tas būtu ļoti labi. Paldies! That... Problēma ir tāda, ka mums ir jābalso 17. februārī. tad mums, eh, ja mēs nedaram to 17. februārī, tad būs jābalso 16. martā, un tā ir problēma. Atvainojiet priekšsādētāji, bet kad ir lauksaimniecības komitejas sanāksme? Kad viņi balso? Mrs. Mrs. Murko. Murko kundze. Es gribēju tikai paskaidrot nedaudz kādēļ mēs strādājam šādā eh, neierastos apstākļos. Un šīs diskusijas notiek šodien, un grozījuma termiņi arī ir šodien. Termiņi uh, lauksaimniecības komitejas ziņojumam, kas ir galvenās komitejas ziņojums, ir 18. mārts. Uh, agri neņems eh, mūsu atzinumu vērā, ja mēs to ne, nestrādā, neizstrādājam šodien un nebalsojam eh, februārī. Novīkungs, es atvainojos, bet mēs skatījām dosjē un lauksaimniecības komiteja šķiet balsos par to 31. martā. Referents ziņojuma termiņš priekšnosacījumi, kas tiek, ka viņi ņem vērā mūsu ziņojumu, proti tam ir jābūt iesniegtām, apspriestām, balsotam līdz uh, viņu balsojuma laikam. Es saprotu, ka vīdes komiteja neredzēja nevienu citu iespēju, kā balsot šodien. Kā saka runātāji. Uh, Nu, ja teicu, ka es eh, pati esmu nostādīta visai dīvainā situācijā, izstrādāt ziņojuma mm, atzinumu projektu divu dienu laikā pagājušajā nedēļā. Tas bija tas neierasts, eh, neierasta apstākļi. Es nolēmu strādāt un Es sapratu, ka tā ir, šī ir visai ārkārtēja situācija. Bovis kungs, vai es varu ieteikt? Jums ir viens priekšlikums, kurus iesniegšu diskusiju laikā, un mēs varbūt varētu raudzīties, lai varbūt mēs varētu rast vēl papildus laiku. Uh, kas būtu vēl pēc sešiem šodien pēcpusdienā, jo es īsti nesaprotu, ja komiteja nebalso, atbildīgā komiteja nebalso. 31. Eh, martā, un mēs balsojam 16. martā, patiesībā mums ir vēl ļoti daudz laika, lai mēs viņiem pēc tam varētu iesniegt mūsu atzinumu. When we have all the amendments in English, we can do it tomorrow. Varbūt rītdien mēs varam vēl iesniegt grozījums. Džeksons kundze. Nu, Mr. Jackson. I'm not really sure whether... Varbūt rīt līdz 12. Ne, es nezinu, par ko mēs īsti runājam. A, kurš mikrofons strādā? Viss strādā, cim redzot. Es domāju, ka rītdien būtu labi. Viņa jāteica, ka komitejai vajadzētu iebilst par to, ka mēs neesam šī atbildīgā komiteja. Es zinu, ka uh, dzīvnieku labturības jautājums skait lauksjauniecības komiteja, bet mēs esam tā komiteja, kur ir atbildīga pār kosmētikas preču um, izmēģinājumu testiem. Un, ja mēs skatām direktīvas otro pantu, kur uh, ir teikts, ka šī direktīva neatiecas uz lauksaimniecības praksi, kas tiek uh, uzsākta attiecībā, kas attiecas uz uh, dzīvnieku metīšanu un tam līdzīgi. Un man ir jāteic, ka mēs esam tā uh, komiteja, kur ir atbild par sabiedrības uh, veselību vidi, tad kādēļ lauksaimniecības komitejai ir jāspriež par direktīvu, par kuru mēs esam atbildīgi, un, manuprāt, mums tas būtu tagad jāaptur šis process. Un mums ir arī jāraksta parlamentu priekšsēdētājiem un jānāk lē ar sevu iebildumu un tiešām jāiebilst par to, ka mums ārkārtīgi eh, steidzamā kārtā ir jāizstrādā šis atzinums, kamēr mums tiešām būtu jāizstrādā šis ziņojums. Un minimums ko mums vajadzētu prasīt, ir pagarināt termiņu, bet es gribu uh, jautāt jums, priekšsēdētāji kungs, vai jūs varētu arī sazināties ar citu grupu koordinatoriem, lai varētu rakstīt uh, parlamentu priekšsēdētājiem par to, ka ir notikusi kļūda izvēlēties šī jautājuma atbildīgo risinātāju un um, ka tas būtu jāizņem no parlamentīnas kārtības. Un arī tad, kad sanāks jaunais parlaments, tad lai šis jautā, šo jautājumu skata arī atbildīgi pareizi atbildīgā komiteja.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 komitejas priekšsēdētājs ir aicinājis uz pastiprināt sadarbību, diemžēl šī prasība tika noraidīta, tā kā mēs neko citu nevaram darīt. Jums ir taisnība, ka pilnīgi nepamatoti šī jautājuma risināšana ir uzticēta lauksaimniecības komitejai. Mēs pieprasījām pastiprināt sadarbību, bet, diemžēl, neko mums neizdevās atrisināt šajā jautājumā. Es ceru, ka jaunajā sasaukumā izdosies labāk risināt šādus jautājumus, bet šobrīd no jauna uh, piešķirt šī jautājuma risināšanu kādai citai komitejai, es nezinu, vai tas būtu labākais risinājums. Mēs, piemēram, varētu vienoties par to, ka termiņš ir rīt 2012. Tādā gadījumā dod vārdu Murkā kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji vēlreiz par doto vārdu. Manuprāt, tas ir saprātīgs priekšlikums. Arī var piekrist tam, ka šis šim ziņojumam, tam būtu jābūt izskatītam vīdas komitejā. Taču tā bija priekšsēdētāja konference, kur pieņēma šādu lēmumu. Tad, nu, arī paskaidrojot uh, manu atzinumu projektu. Man jāsaka, ka ka šis nu bija patiešām pēdējais laiks, lai pārskatītu veco direktīvu, kas tika izstrādāta mm, 1988. gadā, kad Džeksona kundze bija referente, un kā es zinu, viņa arī bija viena no tiem, kura jau desmit gadus vēlāk arī prasīja pārskatīt šo direktīvu. Šis komisijas priekšlikums mēģina harmonizēt likumdošanu Eiropā. Un arī ņem vērā dzīvnieku labturības aspekts vērā starptautiskā kontekstā un tiek arī veicināta dažādi šīs dzīvnieku testēšanas metodas obligāta, uh, saprātīga šo trīs uh, R metožu izmantošana ir ārkārtīgi ievērojams solis uz priekšu. Salīdzinot ar uh, direktīvas 86. gada direktīvas uh, esošo tekstu, izveidojot Eiropas uh, Savienības, uh, slī, Savienības līmenī noteikti slieksnis, kāds būtu šo dzīvnieku sāpju slieksnis eksperimentu laikā. Un uh, ir jānovērš jeb kādas ārkārtēji sāpju iespējamību šo eksperimentu laikā, un te būtu vairāki mērķi nosakāmi. Es eh, tiešām varu uzteikt komisijas priekšlikumu. Šajos priekšlikumos ir pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot dzīvnieku labturību, un tiek arī iekļautas stingras normas atbilstīgi starptautiski pieņemtiem labas zinātnes principiem priekšlikums atbild uz uh, daudz pažām, runājot uh, par uh, dzīvniekiem, kuri tiek izmantoti uh, zi, uh, zinātnes vajadzībām un eksperimentiem. Arī var uzteikt to, ka darbības joma ir paplašināta, un šeit tiek arī iekļautas arī uh, bezmugurkalnieki. kalnieki un kā arī pamat eh, zinātniskie pētījumi, kādi līdz šim bija izslēgti, kā arī um, cilvēcisks dzīvnieku nogalināšanas metodas, kas arī ir iekļauts šajā direktīvā un arī jāuzteic. Un viens no svarīgākajiem punktiem ir punkts par šiem nekumaniem primātiem, kuri ir ir jāiz, jāizslēdz šie F1 primāti. Par viņu pēcnācēju bērnu izmanto, mazuļu izmantošanu, tas ir ļoti svarīgi no ētiskā un arī uh, saglabāšanas viedokļa, un manuprāt, šis pasākums arī mazinās spiedienu uz savvaļas eh, dzīvniekiem un arī mazinātu vardarbību, kas ir saistīta tieši ar eh, savvaļas dzīvnieku eh, apiešanos ar šiem dzīvniekiem. Uh, Un arī izņēmuma attiecībā uz normām atrunāts, viens no tiem ir 15. Eh, pantā, kas ļautu, kas ļauj laboratorijas eksperimentus veikt par šiem uh, sugām, kuras atrodas ārkārtīgi bīstamā situācijā uz izmiršanas robežas, un šeit ir jāparedz arī drošības klauzula. Un, manuprāt, šī, tas būtu, eh, šis pasākums būtu jāsvītro, un tas arī sasautas ar 86. direktīvas domu. Šo lielo mērka, lielo um, mērka pērtiķu izmantošanas uh, eksperimentiem arī netiek izmantot nedz Eiropas Savienības valstīs, nedz arī, um, un viņu izmantošana tiek arī, jo, es zinu, vairāk liekt arī citās valstīs. Nav, las, nav uh, redzami šīs procedūras klasifikācijas kritērija piedāvātajā tekstā. Mēs tos esam piedāvājuši, mēs piedāvājam arī jaunu mm, pielikumu. Bardzības klasifikācija. Un pagājušajā nedēļā trešdien mēs diskutējām detalizētāk un atklājām, ka jau vairāki pasākumi ir uh, uzsākti. Lai šī bardzības klasifikācija, uh, mēs varētu balstīties uz uh, Šveices vadlīnijām. kur šīs normas nav tik skaidri atrunātas. Varbūt katrā dalību valstīm, varbūt tās dažkārt ir pretrunā ar tām, kādas ir noteikts atsevišķās dalību valstīs. Līdz ar to arī Mēs arī esam izstrādājuši tādu šo pielikumu. Kā es teicu, tas dubūtos mūsu darba Eiropas Savienībā un nebūs īpaši liederīgi. Taču man tika teikts, ka 18 mēnešu laikā klasifikācija tiks izstrādāta. un to varēs izmantot visās dalību valstīs. Vēlos arī uzsvērt ētiskās pārskatu un atļaujas aspekts uh, priekšlikuma ceturtajā sadaļā. Un mūsuprāt, šie ir vieno no būtiskākajiem aspektiem. Mēs zinām, ka etiskie pārskati jau tiek izmantot vairākās dalību valstīs, konkrēt runājot 21 taču tiem ir jākļūst par uh, pilnvērtīgu integrācijas procesu sastāvdaļu, lai mēs varētu salīdzinot, uh, kā tiek dzīvnieki izmantot zinātniskām vajadzībām, ņemot ētiskos aspektus, lai veikt varētu arī ētisko izvērtējumu un uh, kā varētu arī šo dzīvnieku izmantošanu zinātnes vajadzībām, lai uzlabotu um, arī medicīnu, lai labāk ārstētu cilvēks un tam līdzīgi. Lai mēs redzētu, kā tieši labumu uh, sniedz uh, šī dzīvnieku izmantošana, kā arī šo trīs replacement, reduction, refinement principu izmantošanu. Un arī man kolēģi Arī var uzteikt na Nacionālās inspekcijas, kur tiek paredzēta arī vismaz viena negaidīta inspekcija gadā, neplānota. Un mūsuprāt, šo vajadzētu vēl vairāk attīstīt, un esam iznieguši arī grozījumu ar mērķi ieviest iespēju veikt Eiropas Savienības inspekcijas lai šie Eiropas Savienības inspektori varētu, varētu veikt šādas neplānotas inspekcijas, lai varētu nodrošināt tādējādi, ka jaunie noteikumi tiek korekti un arī visaptveroši īstenotas uh, dalību valstīs. Manuprāt, arī pāredzamība ir viens no tiem principiem, kuri arī ir jāstiprina. Mēs zinām, ka ļoti daudz tā sauktu fundamentālā zināšana, e, zinātne tiek attīstīta univer, universitātēs, un šie universitāšu eksperimenti nebūtu nav tik pāredzami, kā tiem vajadzētu būt. Tagad mums ir iespēja padarīt uh, šo paredzamību par obligātu, kas attiec arī uz ziņojumiem un arī par šīs direktīvas varbūt trūkumiem. šīs direktīvas pārkāpumi, arī tie būtu jāpublicē gadījumos, kad tas notiek. Mēs saprotam, ka šeit mums ir darīšana arī ar uh, konfidenciālu informāciju, un arī tā ir daļa no priekšlikuma, kur tiek apskatīta šāda veida informācija. Mēs pieturamies pie šī principa, bet mēs vēlētos. lai būtu pēc iespējas mazāk vajadzīgi dzīvnieku eksperimenti kad jau rezultāti ir pieejami citās jomās. Datu apmaiņa, datu izmantošana, kas tiek ir iegūts citos eksperimentos. Tam būtu jākļūst par uh, principu, kura rezultātā tiktu samazināta nepieciešamība izmantot dzīvniekus eksperimentos. Tad atbildot uz jautājumu, kā vīdes komiteja var sniegt savu ieguldījumu, lai mēs varētu uzlabot komisijas priekšlikumu, tad jāteic, ka mēs piedāvājam vairākus grozījumus kas attiecas arī uz pārskatu galveno darbības jomu, proti, ka mums būtu jāsagatavo nosacījumi, kur zinātne var uzplaukt un aizvietot zināt e, dzīvnieku eksperimentus ar eksperimentiem, kur netiek izmantoti dzīvniekiem, tiem šādam principam būtu jābūt likumdošanas e, centrā. Paldies, Marko Kundze! Septiņi deputāti ir pieteikušies. Vēlas izteikties Hopenštēt kungs, Ferēro kundze, Lietārds kundze, Džeksons kundze, Umer kundze un Grostets kundze. Vispirms vārds ēnu referentam Hopenštēt kungam, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms es gribēju paskaidrot, ka procedūra, to teica arī Baiskungs un pārējie tas var būt uh, samērā fatāli, ir īpaši, ja ņem vērā ietekmu uz ārpusi. Jā, mēs šodien esam saņēmuši šo projektu priekšlikumu no Murko kundzes, un ja grozījumi šodien jāiesniedz līdz 18, un tad varbūt tas varētu tikt pārēc uz rītdien, tas būtu ļoti labi. Mēs jau neesam noslēgtā telpā šeit, un mēs nestrādājam tikai sev, bet mēs esam arī sabiedrības uzmanības centrā arī ražošanas un pētošās ražošanas centrā. Un ja mēs tik ļoti īsā laikā runājam par tik svarīgu dokumentu, kas kaut galā būs kā pamats, uh, un ir jau bijis kopš 86. gada, un tagad 2009. gadā uh, līdz beigām vai 2010. gadā mēs to varēsim revidēt, pārskatīt, tad to varbūt eh, vajadzētu darīt. Es pats atbalstu šīs direktīvas eh, revīziju un eh, gatavoties uz to, kas šeit tika noslēgts kā noslēdzošais datums. Es vispirms sagatavoju grozījumus vācu valodā, un nedēļas beigās tas būs pārdrukots angļu valodā 33 šādi grozījumi kādus esmu sagatavojis, es šeit eh, runāju par to, ko ir ieteikusi komisija, bet eh, arī to, ko komisija jau ir sagatavojusi, bet es pagaidām vēl nerunāju par visiem pārējiem grozījumiem. Mēs droši vien to darīsim kopā, kad būs visi grozījumi iesniegt, arī to, ko šeit Murko kundze ir sagatavojusi. Tas nozīmē, ka principiāli es atbalstu to, ka šī vecā direktīva tiek grozīta šī apstākļa, šī situācija zinātnes vajadzībām izmantījumu dzīvnieku, uh, tā ir ļoti mainījusies, un uh, es kā veterinājās ārsts esmu strādājis gadiem ilgi šajā laukā, un tas nozīmē, ka šie pielāgojumi tie noteikti ir jāveic, un es atbalstu arī tādu pieeju, ka direktīvā ir jāņem vērā arī aktuālā informācija, jaunā informācija par zinātnēs vai vajadzībām izmantojuma dzīvnieku aizsardzību. Un kas ir ļoti svarīgi, ir uh, darbi, darbinieku izglītošana, apmācība un 3R principa īstenošana. Darbinieku izglītošana, tie, kas ir strādājuši šajā jomā, noteikti zinās, ka medicīnas augstskolā to var darīt, vai arī farmakoloģiskās ražošanas eh, laboratorijās, ja jūs tur esat bijuši un paraudzījušies, un ja jūs paskatāties, kāda cilvēka tur no pašiem augstākajiem slāņiem līdz tiem cilvēkiem, kas tieši kopi dzīvniekus un kas tur strādā, tad jūs noteikti iegūsiet lielu respektu. Un noteikti, ka jūs uz daudziem jautājumiem skatīsieties savādāk un redzēsiet konkrēti, kā tur viss tiek diskutēts. Dzīvnieku aizsardzībai, protams, ir jābūt augstā līmenī. Uh, it īpaši raugoties uz to, ka ir jābūt augsta līmeņa biomedicīnas pētniecībai un ir jāņem vērā jauno ārzniecības līdzekļu attīstības iespējas. Tās nevajadzētu apšaubīt. Es domāju, to gaida katrs, kurš kā pacients un katrs, kas atkal vēlas kļūt vesels vai nekļūt slims, visi cilvēki to gaida. Es domāju, ka komisijas priekšlikumā tas ir redzams ka šeit ir nepieciešams strādāt ar ļoti salīdu zinātnisko pamatu. Šeit nevajadzētu uzbūvēt nevajadzīgus šķēršļus šajā būtiskajā medicīnas pētniecības laukā. Es atbalstu visus pasākumus, cik vien iespējams, izmantot visas alternatīvās iespējas, kas ir alternatīvas dzīvnieku izmantošanai, un tur, kur nav alternatīvas, vai pagaidām vēl nav, jo nevar jau zināt, kas, piemēram, notiks parīt, kāds būs alternatīvās iespējas. Es atbalstu visu, kas samazinātu to dzīvnieku skaitu, kas tiek izmantoti šādiem eksperimentiem. Arī nevajadzīgā birokrātija, kura var ļoti viegli uzbūvēt. Ja es, piemēram, dzirdu, ka ir jābūt daudzām kontrolēm, arī to visu var samazināt. Nemaz nevajadzot kompromisu dzīvnieku aizsardzības jomā. Kā jau es teicu, pacienti ir atkarīgs, te ļoti atkarīgi no jaunām terapijām, jaunas medicīnas. Tam ir jābūt integratīvām, ētiskām metodēm. Un šī atļauju procedūra, kas ir ārzniecības jomā, tai nevajadzētu būt pārāk birokrātiskai, pārskatāmībai, tur, tam ir jābūt ieguldījumam ir jāveido dalību valstīs tāda situācija, lai likvidētu šķēršļus. Nav nu, runa tikai par dzīvnieku aizsardzību, ir runa arī par Eiropas ražošanai ļoti svarīgu jomu, pētniecību, pētniecības līmeni. Es domāju, ka šis priekšlikums varētu kalpot tam, ka dalību valstu līmenī varētu tikt izstrādātas normas, administratīvās normas, kuras būtu spēkā visās dalību valstīs, un es jau teicu, ka šeit uh, pamatots tiesiskais ietvers Eiropas Savienībā. Tas ir jāatbalsta. Es negribu šeit runāt uh, konkrēti par, uh, piemēram, pētiķu izmantošanu šajos eksperimentos, varbūt vajadzētu stingrākas uh, formas. Jūs uh, šo dokumentā visu varat izlasīt. Šeit ir runa par tiem, kas ir F1 paudzē, parasti F2 paudzē, kas ir audzēti dzīvnieki, citu, citus nedrīkst izmantot. Tas nozīmē, kā jau es teicu, ir svarīga konkurences spēja. Uh, Hanoverā, jā, eh, Hanoverā arī, jo es no turienes nāku, bet Eiropā īstenībā es domāju, saka runātājs, to nedrīkstētu apdraudēt. Un es domāju, ka Eiropā pagājušos gados Florence kungs ļoti daudz, kas ir ticis darīts konkurences attīstībai. Bet es domāju, ka šis dokuments, kas ir mūsu priekšā, šis projekts, iespējams varētu vērsties pret eh, jauninājumiem, to mēs noteikti negribam, lai tā būtu. Kas šeit ir eh, iesaistīts? Visi medicīnos pētniecības jomas, universitātes, pētniecības institūti, biotehnoloģijas iestādes vai institūti, kas dod pasūtījumu šādiem institūtiem. Šeit ir jāraukās, kāda ir jauno medikamentu un terapiju attīstība, ir jāatrod līdzsvars starp direktīvas mērķiem, starp konkurences spēju Eiropas Savienībā un eh, jaunām medicīnas iespējām. Šeit ir būtiski, lai mēs visā pasaulē, globāli, izveidotu standārtu, kuru arī citi ievērotu. Ja mēs to nedarīsim, ja mēs ierobežosimies tikai uz Eiropas Savienību un izvirzīsim tur augstas normas, tad mēs samērā ātri uh, panāksim situāciju, ka tieši dzīvnieku eksperimenti tiks veikti ārpus Eiropas, un tas nav mūsu mērķis. Manuprāt, ir arī svarīgi, to jau arī teica citi kolēģi, ka mums ir vajadzīgas uzticamas alternatīvas metodas. Šeit zinātne noteikti, zinātne ir jādarbojas, tā arī noteikti ir interesēta, jo, ja jūs paraudzēsieties kāds šīs lielās laboratorijas, es jau teicu, ka tur ir ļoti augsta profesionalitāte, tas maksā arī ļoti lielu naudu, farmakoloģiskā ražošana un citi pētniecības institūti izmantot labprāt citas metodas, ja šādas metodas būtu pieejamas. Atceros tikai piemēru no dzīvnieku medicīnas, no veterinārās medicīnas, kad bija uh, runa par to, ka apkarot slimības tika izmantotas dzīv, uh, dzīvie dzīvnieki, lai izmantot viņas eksperimentiem, uh, gan mēles un, un citas daļas arī šūnu pētniecība, kur bija izmantota kāmji, kāmju mazuļi, un šīs šūnas tika audzētas, un ar ļoti lielu profesionalitāti to var dara, un arī ar mazām izmaksām. Šeit var audzīties ir dažādi piemēri, kādi dzīvnieku eksperimenti tiek veikti, un beigu beigās es gribētu teikt, lūdzu, pārbaudiet manus grozījumus, iesniegtos, manuprāt, tie tie ir pamatoti, tur ir runa par daudziem dzīvnieku aizsardzības kritērijiem, bet, protams, tur ir runāts arī par eh, to ražošanu, kas veids pētniecību, un eh, mums noteikti būs arī ļoti intensīva diskusija par konkrētiem jautājumiem. Lekam, es tagad esmu pateicis visu, ko es esmu mēģinājis eh, parādīt arī savos groziem priekšlikumos. Dank vēl, meneer Hoppenstedt. Nu- Paldies, Hoppenstedt kungs. Tad Ferēras kundze. Merci, euh, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, runāšu daudz īsāk. Es domāju, ka mēs visi varam vienoties par to, ka ir absolūti nepieciešamība pārskatīt direktīva, kurai nu jau tagad ir 20 eh, gadi. Un mēs redzam arī, ka šis eh, dosie ir ļoti eh, jutīgs un ka dzīvnieku eksperimenti rada gan eh, mūsu vidū, gan arī pilsoņu vidū emocionāls re reakcijas. Un arī, manuprāt, šeit mums šis jautājums arī ir aktuāls par to, kas notiks ar šiem dzīvniekiem tālāk un kā mēs arī nākotnē varam izmantot šos dzīvniekus un jo īpaši pērtiķus zinātniskajā, zinātnes vajadzībām. Taču pāri emocijām ir jāskatās arī, kādas ir, kāda reālā situācija situāciju. Mēs nevaram iedomāties, ka Eiropas zinātnieki izmantos dzīvniekus eksperimentam tikai savam priekam, lai vienkārši šādi eksperimenti varētu izvērst, jo īpaši tādēļ, jo tādos gadījumos, kad runa ir par pērtiķiem, un mēs zinām, ka uh, zinām skaits eksperimentu, jo īpaši par pērtiķiem ir ļoti svarīgi, īpaši testējot uh, medikamentus uh, slimībai, gan aidam, Parkinsonam vai Alzheimer slimībai. Uh, dažas vakcīnas nevarētu vispār iegūt, ja nebūtu izvērst šādu eksperimentu uz pērtiķiem, un mums arī ir jāsaprot, um, tad, kad mēs uh, nosakām ļoti ierobežojušus priekšlikumus, ir jāapzinās, kādas būs zinātniskās sekas. Uh, un kādas arī ir zinātniskais pamatojums tiem uh, noteikumiem, tām normām, kuras šajā asamblējā mēs vēlamies pieņemt. Es personīgi pārāk uh, labi nepazīstu un neesmu informēta par šiem jautājumiem, bet uh, man informēja zināms skaits Eiropas laboratoriju, kurus atrauc par to, ko tad mēs varētu šeit lemt un kāda tam būs ieteikme uz zinātnes nākotni un kā jau arī norēda iepriekšējais runātājs, ka ir nepieciešams stiprināt tiesību aktus un stiprināt arī e, šos noteikumus par eksperimentiem, lai šie, eksper, šie eksperimenti galu beigās notiks vienkārši citās valstīs kur e, šī, šī, šīs normas ir e, daudz maigākas nekā Eiropas Savienībā. Uh, Lūk, līdz ar to man ir jāteic, ka uh, šiem priekšlikumiem um, es esmu nedaudz apmulsos, neviens no, mēs, no mums nevēlas, lai dzīvnieki ciestu, neviens negrib viņus redzēt laboratorijās tajā pat laikā. Vai varbūt arī kaut kādā brīdē zinātniekiem ir nepieciešami šie eksperimenti. Um, protams, mums jāsaprina tiesība akti, bet ir jābūt arī saprātīgiem. Dank u wel. Paldies. Paldies, Ferēras kundzē. Katrīka Jūtas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mūko kundzē, liels paldies par viņas paskaidrojumiem. Es uzskatu, ka viņas eh, ziņojums ir arī ļoti pareizs un tam vajadzētu būt vadošajam. Nu, labi, mēs par šo jautājumu jau runājām. Es gribētu uzsvērt sekojošo. Trīs punkti debatēs, kas ir svarīgi, ir ļoti būtiski lai būtu saistoši mērķi, lai dzīvnieku eksperimenti tiktu varētu ierobežoti. Un ja būtu alternatīvas, tad noteikti tas vajadzētu izmantot. Un uh, ir vairāk jāstrādā pie šo alternatīvo metožu attīstības. Eiropas Savienība 12 miljoni dzīvnieki izmantoti eksperimentiem, un viņi varētu, varētu pat teikt, ka viņi tiek ļaunprātīgi izmantoti. Mēs šeit runājam par konkrētu faktu, mēs sakām, ka visus dzīvnieku eksperimentus vajadzētu ierobežot, bet no otras puses ir vajadzētu pateikt arī, ka šis skaitlis nesamazinās, bet tieši otrādi palielinās. Tas izraisa bāžas. Es uzskatu, ka šeit ir viens līdzeklis, ir jāapmainās ar datiem. Daudz vairāk ir jāizmanto iespējas, lai noteiktās jomās panāktu pozitīvus rezultātus. Šeit nedrīkstat veidot protekcionismu politiku. Dzīvnieku mocīšanu vajadzētu aizliegt, vajadzētu apmainīties ar datiem. Es uzskatu, ka Murko kundze ir taisnība, kad viņa saka, ka pērtiķus vairs vispār nevajadzētu izmantot dzīvnieku eksperimentos. Mēs atbalstām jūs. Es domāju, ka tas kopumā ir ļoti labs ziņojums. Mēs varam to atbalstīt. Un kā GOE NGL mēs esam šeit iesnieguši arī savus grozījumus. Un es ceru, ka jūs tos varēsiet ņemt vērā savā ziņojumā. Paldies! Džeksons kundze. Much, I... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es eh, gat, esmu tiešām biju sagatavojis par to, ka eh, nu, visai noti, depresīvi notiks šīs diskusijas, bet uh, Ferēras kundze tiešām man ir iepriecinājusi ar to, ka viņa tiešām ļoti saprātīgi izteica savus komentārus. Es biju referente direktīvai, tika izstrādāta 86. gadā, ieteica, ka biju visam jauna vēl toreiz. Un šis bija pirmais dokuments, kur man tika atļauts zaudēt pēc tam, kad mēs skatījām turismu paketi. Un tas bija referenti par šiem dzīvo turista eksperimentiem, bet nu, gluži tas tā nebija. Bet ir jāteic, ka 20 gadu laikā, vai pat vairāk, jāteic, godīgi tie 23 gadi karalēni, es skatos, kā šī direktīva ir attīstījusies, 88. gada direktīva. Un jāteic, ka ik pa laikam es arī uzdod jautājumus par to, un komisija mm, ļoti lēni un nelabprāt uz tiem atbildēja. Un komisija, kas sūdzīja mm, arī sacījušajās eh, preambulā par, neīst, par mm, neveiksmīgu īstenošanu. Es īsti nezinu, ko komisija tur domā, jo komisija sacīja, ka daži dalību valsts pieņem pasākums nodrošināt augstu līmeņa aizsardzību, kamēr citas dalību valsts Eh, piemēroti tikai minimālos 88. gada eh, direktīvas noteikums, un tas notiek reālajā dzīvē. Tieši tā jau direktīvas tiek piemērotas. Dažas dalību valsts var piemērot vairāk direktīvu, mm, lielākā mērā šo direktīvu nekā citas. Tā ir reālā situācija, bet eh, ļoti daudz dalību valsts vispār neko nedarīja ilgu laiku, un komisijas to nereaģē. Mums ir kaut kas jādara šai sakarā, bet es īsti nav tā, kā komisija ir eh, teikusi savā paskaidrojumā. Dažas dalību valsts, eh, Luksemburga, vairākus gadus vispār neko nedarīja attiecībā uz šīs direktīvas ieviešanu. Es cenu, ka m, mm, tas varbūt viņa praksa ir ievies kāds izmaiņas. Uh, Un tad jautājums par šo attiecībā ar lauksamniecības komiteju. Ja lauksamniecības komiteja pieņem zināšanai vispār mūsu grozījumus, tad eh, tas būs tiešām vēsturisks notikums. Un, manuprāt, mums eh, būtu jābūt visai uzmanīgiem tad eh, par šim spriedumu. Nu, es runāju angļu valodā, bet ļoti daudzi, kur piedalās šajās diskusijās, debatēs un iesniedz grozījums, viņiem nav angļu dzimtā valoda un līdz ar to viņiem ir problēmas. Un esmu ļoti pārsteigta par to, kā jūs to vispār pieņemat. Uh, ja es nebūtu pati eh, britu vai īru izcēlesmes, tad eh, man būtu ārkārtīgi liels problēmas ar šo. Jums visiem būtu jāiesniedz iebildumi par šo, jo jūs netiek, eh, jo nav respektēt jūs spēj iesniegt grozījumus, jums ir absolūti jāatrod kāds, kas runā angļu valodā, lai jūs to varētu par izdarīt. Un manuprāt, tas nav pareizi. Referenti nejauši lauksaimniecības komitejā uh, nesniedz savu uh, viedokli pirmajā lasījumā, līdz ar to mums nav nepieciešams. Vi, viņš vairs nav referents, viņš, vairs, viņš tiks ies, uh, tagad ielu um, ievēlēts uh, Brīt parlamentā. On this question that Mrs. Ferreira has referred to about. Viņš vairs nebūs Eiropas parlamenta deputāts un arī uh, atsaucoties uz. Uh, uh eksperimentiem, spērtiķiem un tam līdzīgi. Es uzskaitu, ka Mārko, Murko kundze uh, ir absolūti kļūdījusies. Es nedomāju, ka, ka mums būtu jāturpina ļaut izmantot pērtiķus eksperimentiem. Nu, tas nav personisks uzbrukums. Murko kundzes komanda saka, ka ja viņi to pie ārsta, viņiem saka, ka, nu, ļoti žēl, bet viņiem ir konstatēta Alzheimer slimība sākotnējā, sākotnējā fāzē, un tad ārsts uzskatīt, ka ir pavisam jaunas ja, medikamenti, kur viņš neieteikt nevienai no Murko komandas loceklim, jo viņš zinātu, ka ne, nevar izmantot šos medikamentus un nevar izmantot šos pētīs eksperimentiem. Un Marko Kuncevas grūzījumos saka, ka pētniecība nav jātīsta un tajā nav jāizmanto eh, pētiķi pat, jā, ir vairāki tūkstoši pacientu Eiropas Savienībā un visā pasaulē, kuri bezcerīgi gaida tos medikamentus, kurus var iegūt tikai tad, ja veic eksperimentus uz, eh, ar šiem pēr, pērtiķiem. Kad es biju vidas komitejas priekšsēdētāja, man tika konstatēta Parkinsons slimība. Un Manas rokas trīcēja, tās joprojām trīc, bet es varēju turpināt strādāt, jo es lietoju medikamentus, kuri eh, varēja tik iegūt, izmantojot eh, eksperimentus uz, eh, par pētiķiem, un līdz ar to es varu turpināt strādāt, spēlēt golfu, un es to varu darīt, jo es esmu labā veselībā, un tas Bet ir daudz cilvēku, kur ir daudz sliktākā stāvoklī nekā es, un ko es viņiem varu teikt? Nu, ziniet, mēs balsojam Eiropas parlamentā par ziņojumu, par atzinumu, kur tiek liekts eh, Eiropā izmantot eh, pērtiķus eksperimentos. Jā, jo, bet jo mums vienkārši žēl šie nabag dzīvnieki. Bet kurš tad ir eh, svarīgāks, cilvēks vai dzīvnieks? Tad jautājums ir jāuzdod šādi. Es domāju, ka direktīva, ko piedāvā komisija, uh, jā, tur ir uzlabojums lietas, bet kopumā tur ir noteikti labs līdzsvars, runājoties par šo īpašo aspektu, par eh, pērtīķu izmantošanu eksperimentos. Un, kad mēs sakām, ka pērtiķi ļoti tuvu cilvēkiem, tie netiek izmantot eksperimentos, piemēram, Afrikā, Karalistē vai citās dalību valstīs, vienkārši direktīva pārēdz iespēju viņus izmantot eksperimentos, piemēram. Uh, pandēmijas gadījumā, par kur mēs vēl neko nezinām tagad, kas tad notiks tad? Tad jūs nevarēsiet viņus izmantot šajos eksperimentos un miljoniem cilvēku tad varētu iet bojā. Lūk. Un pēdējais, ko vēlos sacīt, kad mēs runājam par šīm inspekcijām. Jā. Es varu abrīnot Murko kundas komikādas skrējienu runājot par inspekcijām, jo Viņa atspoguļo to, ko es vēlējos darīt, runājot par vidas inspekcijām kopumā, un viņa ir izveidojusi uh, ehm, veiksmīgu inspekciju sistēmu, nu, bet veiksmīgi jums, jūs redzēsiet, ka padome nepieņems to, bet jums ir absolūta taisnība par to, ja ir ļoti ierobežojuši direktīva, kur komisija nevar nodrošināt tās īstenošanu vai nevēlas eh, iesaistīties šajās diskusijās ar dalību valstīm, tad ir dilēma par to, ko tad darām vai mēs um, vienkārši paļaujamies uz dalību valstīm, kuras iesniegs ziņojums, kuras tās neiesniegs, vai arī nodrošināt inspekcijas, kuras nenotiks, vai arī mm, vēlties organizēt tādas inspekcijas, kur dalību valsts ne, neļaus īstenot. Un uh, tas ir jautājums, kas ir komitejai jāskat savā darba kārtībā. Tas ir viss pašlaik. Bet varbūt es vēl runāšu par to nākamā sanāksmē, jo es gribu teikt, ka Kopenkungs teica, uh, noslēgumā, ka viņš vēlas, lai attīstītos arī diskusija par grozījumiem. Bet šī jau ir pēdējā diskusija par grozījumiem, vairs tāda nebūs, un tagad atkal tas ir absolūti nepareizi. Un varbūt es nebūšu šeit, varbūt es tad spēlēšu golfu. Dank u wel, mevrouw Jackson. Paldies, Jacksons kundze. Grostec kundzei vārds lūdzu. Lies paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos izteikties, tāpēc, ka esmu referenta Rūpniecības lietu komitejā par šo ziņojumu, un es gribētu te izteikt vairākus komentārus, bet patiesībā tie sasaucas ar Džeksons kundzes nu pat teikto. Es pilnībā piekrītu kolēģiem, ka ir jāizpēj šādas emocionālās debats, mums ir jāsprot, kāda ir patiesība šajā jautājumā, pat ja 2005. gadā mēs izmantojām 12 miljonus dzīvnieku e, testiem. Uh, 25 dalībvalstīs. Tas parāda, ka ir zinām stabilitāte attiecībā uz izmantoto dzīvnieku skaitu, un ja mēs salīdzinām to ar uh, zinātnes aktivitātēm, tātad dzīvnieki tiešām ir palīdzējuši rast alternatīvas ārstēšanas metodas. Astoņos no desmit gadījumiem runa ir par pēli uh, vai žurku, un tikai ļoti retos gadījumās runa ir par lielajiem. Uh, pērtiķiem. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums tik tiešām ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu alternatīvu metožu izmantošanu, bet mēs zinām, ka gadījumos, kuros šādu alternatīvu pagadām nav, un Ferērs kundze to arī teica, tad, kad ir jāveic pētījumi attiecībā uz AIDS, uh, Alzheimer, Parkinson un tam līdzīgām slimībām, ir nepieciešams joprojām izmantot eksperimentus ar primātiem. Es gribētu teikt vidus komitejas pārstāvjiem, es gribētu patiesībā vērst jūs uzmanību uz risku. Risku tam, ka mēs varētu pieņemt tādu politiku, eh, kuras mēģis būtu vienmēr izmantot otrās paaudzes primāts, jeb lielos pērtiķus. Patiesībā ieguvums no eksperimentiem ar otrās paudzes primātiem nebūtu nav pierādīts, kas attiecas uz dzīvnieku aizsardzību, tad ir jāsaka, ka mēs varam uzlabot uh, tos apstākļus, kādos uh, tiek turēt dzīvnieki, kas tiek izmantot vēlāk eksperimentiem. Starp citu, kad mēs um, diskutējām ar laboratoriju pārstāvjiem Eiropā, tad, tad kad runa joprojām ir par laboratorijām, kuras joprojām darbojas Eiropā, uh, Šie pārstāvi mums saka, ka dzīvnieku labturība viņiem ir ārkārtīgi svarīga, jo, eh, ja tiek izmantoti dzīvnieki, kur dzīvo stresa apstākļos, tad šo testu rezultāti nav izmantojami eh, pētniecībā. Tātad ir jādara viss iespējamais, lai tie dzīvnieki, kur tiek izmantoti eksperimentos, lai viņi neciestu, ir jāņem vērā ciešanas, ar kādām saskars dzīvnieku, un ir jā, jā, jāņem, jācenšas nodrošināt pēc iespējas lielāku labturību. Es domāju, ka ļoti svarīgi to ir uzsvērt. Un tas ir vēl svarīgāk tāpēc, ka mēs līdz ar to varētu pieļaut dzīvnieku eksperimentus Eiropā, Eiropā, kur mēs uzliekam paši savus noteikumus un normas, jo, ja mēs nepieļausim eksperimentu ar dzīvniekiem Eiropā, uh, tad šie eksperimenti ar dzīvniekiem notiks eh, trešajās valstīs, kā tas jau šobrīd notiek ļoti plaši, tā piemēram Āzijas valstīs, un mēs nevarēsim nekādā veidā kontrolēt ne eksperimentu norises eh, apstākļus, ne arī ietekmēt kaut kādā, šo, kaut kādā veidā šo dzīvnieku labturību. Tātad mums nebūs labu rezultātu. Kas attiec uz dzīvnieku eksperimentiem Eiropā, tad mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka šādā gadījumā mēs varēsim kontrolēt to, ka šīs normas, kuras mēs iestrādāsim šajā direktīvā, tiks ievērotas un ka tiks ievērot arī dzīvnieku labturība. Tā piemēram, kas attiec uz šo te sistemātisko uh, politiku, uh, kas uh, pieļautu otrās paaudzes primātu izmantošanu, liktu intensīvāk audzēt dzīvniekus Un, diemžēl, Eiropā nav nepieciešamo līdzekļu, lai finansētu šādu dzīvnieku audzēšanu, ja mēs salīdzinām, piemēram, tos līdzekļus, kas tiek piešķirti Japānā un ASV šādiem mērķiem. Tātad mums ir jācenšas radīt visu iespējamo, lai šie eksperimenti tomēr turpinātos Eiropā. Ja mēs izraudzītos šo te eh, minēto pieeju, tad būtu eh, jāeitanazē eh, tie Mm, dzīvnieku tēviņi, kuri šādā veidā tiktu sagatavoti. Tātad, ja tā varētu teikt, mums ir labi nodomi, bet mēs paši varētu vērsties ar šiem labiem nodomiem pret sevi, ja mēs nepārdomāt rīkosimies šajā jautājumā. Tālāk, es runāju par to, ka rūpniecības aktivitātes varētu tikt pārcētas uz tādām valstīm kā Ķīnu, Singapuru un citām. Mums ir jācenš tomēr nodrošināt, lai tas, tu, lai tas turpinātos Eiropā. Mums ir jānodrošina nepieciešamie apstākļi dzīvnieku audzēšanai un turēšanai. Un tad, kad mēs diskutējam ar zinātniekiem tad viss vien, kā viens mums saka, ka viņi absolūti nevēlas eh, kaut kādā veidā um, ehm, slikti izturēties pret dzīvniekiem, tas nebūtu nav viņu mērķis. Tātad es gribēju teikt, eh, ka primāti tiek ļoti rēti izmantot, diemžēl tikai 0,1% gadījumos, bet eh, tas tomēr viņu izmantošana ir ārkārtīgi svarīga, un mums izstrādājot savu priekšlikumu būtu uh, jābūt uh, faktuāliem un jābalstās uz faktiem. Paldies! Dank u wel, mevrouw Krostet. Paldies, Grostets kundze. Bauvis kungs, lūdzu. Godātais priekšsēdētāji, šīs ir tiešām ļoti asas debatas un arī viens no tām, kuras jau mums bija iepriekš runājot par kosmētikas produktiem. Un arī mēģinājums visai veiksmīgs, kādu izvērt parlaments. Lai varētu pilnībā izskaust dzīvnieku eh, tests kosmētikas produktu iegūšanai. Nu, protams, tas nav gluži tas pats, kas attiecas uz eh, izmēģinājumu ar dzīvniekiem, runājot par medikamentu iegūšanu. Jā, un medikam, medicīniskās aprūpas iegūšanu. Jā, mēs varam teikt, jā, ja dienas beigās jūs eh, nevarat eh, eh, jaunu lūpu krāsas, jaunu lūpu krāsu neizmantojot eksperimentus ar dzīvniekiem, tad mēs teikt, nu tad vienkārši lūpu krāsu jūs neražojat. Jā, mēs nevaram pieļaut šo dzīvnieku mm, testa risku. Uh, proti, kā eksperimenti ar dzīvniekiem notiks ārvalstīs, tad mēs vienkārši veicam ierobežojums attiecībā uz mārketingu, nevis tik daudz uz pētniecību, un tas arī notiek kosmētikas jomā. Ar medikamentiem gluži tāda nav iespējams teikt, ka. Ja mēs neļaujam veikt šos eksperimentus šeit, tad tas notiks citās valstīs, un tad mēs varam teikt, ka tādā gadījumā mēs uh, tās medikamentus, kas ir apstiprināti ārpus Eiropas Savienībā. Mēs vienkārši šādus medikamentus neimportēsim, neiepirksim visu šo iemeslu dēļ, kurus mēs uzklausījām. Tādā veidā mēs pilnībā noliedzam un pārkāpjām Eiropas Savienības pacientu tiesības. Proti, šeit mēs runājam par daudz kompleksāku un sarežģītāku jautājumu, bet es domāju, ka esam visi viensprātis par to, ka mēs vēlamies, lai samazinātos uh, šo um, eksperimentu ar dzīvniekiem skaits. Mēs zinām, un visi esam arī viensprātis par to, ka mēs vēlamies arī noteikti daudz stingrākus labturības eh, noteikumus, lai eh, arī šo izturību pret dzīvniekiem šo eksperimentu laikā būtu pēc iespējas eh, labāka. Galvenokārt šie eksperimenti notiek uz pelēm un žurkām, kas, nu, varbūt neizraisa gluži tādas pašas uh, um, emocijas un atbalstu, kā mm, eksperimenti, kas ir veikti ar pērtiķiem, jo pērtiķi ir daudz tuvāki cilvēkam. Un šī iemesla dēļ mm, arī mums ir daudz lielākas emocijas runājot tieši par viņiem un ir arī zinātniska nepieciešamība izmantot šos pērtiķus ik mm, pa laikam zinātnes vajadzībām kad arī parlamentā bija um, paziņojumi parlamentā, tad bija ļoti skaidri noteikts, ka mēs nevēlamies, uh, lai notiktu šie eksperimenti ar lielajiem pērķiem. Mēs nevēlamies, lai savvaļas dzīvnieki tik izmantot šajos eksperimentos, un kā arī, arī jau iepriekš dzirdējām, tad lielo pērtiķu skaits, kas tiek izmantots eksperimentos, ir visai mazs, manuprāt. Manās valstī pēdējo reizi 30. gados tika izmantot šie, šie pētiķi eksperimentiem. Līdz ar to mēs nevaram runāt par masveidu lielo pētiķu izmantošanu eksperimentos, un mēs varam droši teikt, ka uh, šos pētiķus arī nevajadzētu izmantot. Arī savvaļā noķerto dzīvnieku jautājums arī ir aktuāls, taču mums ir arī nepieciešams atbildes uz dažiem jautājumiem, jo, ja mēs vēlamies samazināt um, šo dzīvnieku eksperimentu skaitu, tad ir jāatbild jautā, uz jautājumiem, kurus mums uzdod zinātnieki. Zinātnes pētījumu uh, uzņēmumu ir viens no šiem jautājumiem ir. Kādi ir pierādījumi par reproduktīvajām uh, otrās paudzes kapacitātēm, trešās paudzes uh, reproduktivitātes iespējas tiem dzīvniekiem, kuri dzīvojuši ir ieslodzījumā, un vai ir šāds reproduktīvo kapacitāšu ierobežojums, un ja tāds ir, tad mums ir jāatrisina vairāk jautājumi. Kad es apmeklēju centrus, kur notiek eksperimenti ar dzīvniekiem, divas lietas, kas tiešām iespaido un kur ir jābūt arī tas iekļauts Eiropas normu kopumā. Proti, viena lieta ir kritērijs par dzīvnieku uh, labturību, kā minēja arī Grastec kundze. Un esmu redzējis ļoti labu rakstu šajā ziņā, un redzu arī sliktāku praksi. Uh, uzņēmumu, kur veids pētījums, tad labāk praksa ir tāda, ka būs neatkarīgs uh, uh, cilvēks, kurš izskata šādas prasības pēc šāda veida eksperimentiem ar dzīvniekiem, šāda veida pētījumiem. Un varbūt tas arī jāieliek šajā pasākumā, lai būtu tiešām neatkarīgs, uh, objektīvs pārbaudījums par to, vai nepieciešams šie eksperimenti ar dzīvniekiem. Un, ja šis pieprasījums tiek pieņemts, veikt šos eksperimentus, tad var pētījums turpināties, bet tiešām sniegt garantijas par to, ka mēs tiešām nopietni vēlamies samazināt šo eksperimentu skaitu. Manuprāt, ka, protams, mums ir jāturpina izdarīt spiedienu uz pētniecības uzņēmumiem, uz zinātniekiem, akadēmiķiem, institūcijām, lai viņi meklētu alternatīvas veidus eh, eksperimentiem ar dzīvniekiem. Un tas arī bija galvenais princips, kad mēs runājam pie kosmētikas produktiem. Mums ir jāturpina izdarīt šis spiediens. Un, manuprāt, beigās arī runājot par kosmētikas produktiem, arī uzņēmumi var pieņemt šo izaicinājumu un tagad strādā, strādā ar parlamentu komisiju lai rastu alternatīvas, un tas pats mums ir arī jādara, arī skatot šo dosjē. Un tad ir vēl viens jautājums, vēlos nu, dzirdēt atbildi no komisijas, ir arī bāžas par klīniski no, apstākļi, kas apdraud dzīvību. Kāpēc? pētījumi var, rezultātā varētu rasties diabēta, varētu rasties šīs reprodukcijas problēmas. Es nezinu, kāda ir de, um, šīs, uh, šī jēdziena definīcija. Nu, varbūt tā nav dzīve apdru, apdraudoša. Un kad arī par ir. Ar, Un ja mēs varētu noskaidrot šī jēdziena definīciju, tas arī varētu mazināt bažas. Un vēl viena lieta ir arī jautājumi ziņojumā un arī diskusijās. Mēs gribam būt droši par to, ka tiek izstrādāti arī pārskati, lai mēs varam regulāri redzēt, kas tad īsti notiek, kādi rezultāti, kāda ir ietekme. Un tad arī, lai eh, turpmākie parlamenti varētu arī turpmāk strādāt, padarīt šo pasākumu par vēl efektīvāku. Vai arī pieņemt kādu jaunu, ja nepieciešams. Paldies! Bedankt, John Bowes, Danis Njutvort. Paldies, Bowes kungam. Ulmer kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tā, protams, ļoti sarežģīta diskusija, ja mēs no kolēģiem grozījumus eh, neesam lasījuši. Es domāju, ka nav labi, kā mēs tagad rīkojamies. No vienas puses tas ir tikai, to var iesniegt tikai angļu valodā. Tas ir diskriminējoši attiecībā pret tiem, kuriem šī valoda nav dzimtā valoda, viņi to neprot pietiekam augstā līmenī. Un es redzu, varbūt, ka arī šie nepieciešamība, ka mēs, eh, ja šī iepriekšējā direktīva ir 23 gadus veca, tad varēja dažas nedēļas vismaz pagaidīt, bet saturiski. Uh, Es gribētu pateikt, ka divās lielās Vācijas universitātēs notiek ļoti daudz pētījumi. Tur ir laboratorijas, un esmu paskatījies, kas tur notiek. Esmu runājis par arī ar atbildīgajiem, kas eh, strādā šajās eh, laboratorijās ar dzīvniekiem. Es ar viņiem esmu runājis, un eh, es uzskatu, ka mums vajadzētu ļoti stingrus kritērijus, un ētiska augstā līmenī šie zinātnieki arī strādā ar šiem dzīvnieku eksperimentiem. Mēs, protams, nevēlamies dzīvnieku mocīšanu. Un, eh, ja simtprocentus, simtprocentos tomēr to nevar izslēgt, ja tiek veikti eksperimenti ar dzīvniekiem, mēs patērējam uz vienu iedzīvotāju apmēram divus eksperimentālos dzīvniekus. Tas ir visus skaitot kopā, no pat uh, zivīm līdz pat lielajiem zīdītāju dzīvniekiem. Tas ir apmēram tā, tie skaitļi, kas tiek Eiropas Savienībā izmantoti, un par to mēs kaut kādā runājam. Tas droši vien būs tā, ka diskusija par šiem jautājumiem būs ļoti emocionālas, ir tīpaši par dažām dzīvnieku sugām, kas ir ļoti tuvas, eh, ģenētiski ļoti tuvas eh, cilvēkiem, tiem tiek pievērsta īpaša uzmanība, bet eh, ir ļoti maz zinātnisko eksperimentu, uh, kuros var attiekties uz šiem dzīvniekiem. Par pētniecības rezultātiem es gribētu pateikt tikai divas lietas, proti uh, par hepatīta, um, pret hepatīta līdzakļiem šādus nebūtu iespējams attīstīt, neizmantojot primātus. No otras puses, piemēram, citi dzīvotē dzīvnieki, piemēram, cūkas, kas ķirurģiskajā jomā, no viņiem nevar atteikties. Un uh, ja, piemēram, kādā kongresā kāds teiktu, mēs eh, samērā agri strādājām, un šeit mēs strādājam pie cilvēku veselības. Šeit ir noteikti jānovelk ļoti skaidrs robežs, kas būtu zinātniski korektas un arī ētiski pieņemamas. Ir ļoti problemātiski, ja definīcija rakstīts, ka šeit slodzes kategorija tiek izstrādāta direktīvas procedūrā un noslēgumā komitoloģijas procedūrā to nosaka komisija. Uh, mēs to vairs nekontrolējam tādā gadījumā, un tādā gadījumā tā ir problēma, ja atļauja dzīvnieku eksperimentu personām tiek ierobežot uz pieciem gadiem. Tas ir pretrunā ar vienlīdzības pamatprincipu. Liela problēma ir pārāk, var rasties tā, ja mēs rīkosimies pārāk stingri, un eh, pētniecība pārvietosies ārpus Eiropas Savienības. Tad mēs būsim kaut ko panākuši dzīvnieku aizsardzībai, bet eh, nebūsim pietiekami aizstāvējuši savu uh, zinātnes eh, pētījumu iespējas Eiropas Savienībā. Paldies! Karin Lukas, lūdzu. Thank you. Thank you much, uh, like to, um... Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Murko kundzei par uh, labo ziņojumu un atvainojos, ka ierados nedaudz novēlot, nedzirdēju ievadvārdus. Mm, jā, šeit arī uzklausīju kolēģis uh, Džeksons komentārus un arī var piekrist viņas bažām par to, ka grūzījumi nav pieejami citās valodās. Cimot angļu valodu, tas tiešām ir nožēlojami, bet arī mm, Viss šis process ir bijis ļoti ātri, un esam jau gaidījuši gadiem šos priekšlikumus. Um, esam gadī, gaidījuši gadu šos priekšlikumus. Un varbūt tas nav tik saistīts ar Pēriškungu un to, ka viņš vairs nebūs uh, mm, deputāts, bet vienkārši, ka mums šī direktīva ir ārkārtīgi, direktīva ir ārkārtīgi steidzami ir jāpārskata, un tiešām esmu priecīga, ka komisija nāk klājā ar šo priekšlikumu, un ka arī varam to darīt visai ātri. Vēl viens punkts un Čeksons kundze sacīto, un tiešām arī augstu novērtē viņa sacīto, mums vajadzētu izbeigt domāt par to, ka mums ir jānosaka šī pretruna starp cilvēku, aiz, cilvēku veselību aizsardzību un dzīvnieku aizsardzību. Dzīvnieku eksperimenti nav, protams, labākais veids, kā sniegt atbildes, ir ļoti daudz piemēri. Piemēram, apvienotāja karalistē laboratorijā ir uh, arī izmēģinājuši produktus uz cilvēkiem, pēc tam, kad ir beigušas eksperiments uz dzīvniek, ar, ar dzīvniekiem. Un um, nebija īpaši veiksmīgi, jo šo eksperimentu rezultātā taškā cilvēki gāja bojā. Un arī produkti bieži vien ir nonākuši tirgu pirms par veiks kādu eksperimentu ar dzīvniekiem, un, un ir vēl citādi veidi piemēri. Un raugoties uz dzīvnieku eksperimentiem, mēs redzam, ka šie eksperimenti notiek ļoti sen, un šie rezultāti nav vienmēr pārliecinoši, vienmēr tikai būtu kādi 50% eh, rezultāti, ja jūs izmēģināt vienu to pašu testu divu eh, divas reizes, tad nu, ir šī iespēja 50 pret 50, ka varat iegūt uh, vienu to pašu uh, eksperimentu. Līdz ar to šie eksperimenti tiešām nesniedz nemaz tikai efektīvs rezultātus. Manuprāt, šeit mēs varam redzēt, kā mēs varam, veic, kā mēs varam veicināt alternatīvas, kas nāk par labu gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Un ir daudz citu, alter, daudz alternatīvu, bet mums ir jāpātrina pētniecība, lai šīs alternatīvas būtu pieejams arī tirgūm. Un tas ir arī tas, kas eh, ir, par ko tiek runāts arī Marko kundze ziņojumā. Un arī Paviskungs sacīja pareizi, ka mums ir jāturpina izdarīt spiediens uz šo procesu, lai tas mm, kļūtu ātrāks, un mēs atrastu alternatīvas metodus, un esmu arī pārsteigta, ka komisijas esošajā priekšlikuma versijā nav pietiekami daudz šī spiedienu veicināšo aspektu, lai varētu mēs atrast šādas alternatīvās metodas. Mums vajadzētu mēģināt arī pātrināt šo procesu. Un vēl viena lieta, ko es gribētu īpaši mm, piedāvāt un arī iesniegšu attiecīgi grozījumu. Uh, ir tas, ka mēs izveidojam ne tikai nacionālās alternatīvo metodu um, izcelības centrus, bet arī Eiropas koordinācijas centrus šo alternatīvo metožu rašanai 20 miljonu dzīvnieku, kas tiek izmantot zinātniskiem eksperimentiem 2005. gadā. Lielākā daļa dzīvnieku, 80 līdz 90% dzīvnieku tika izmantoti vitamīnu medikamentu meklējumos pētniecības ietvaros. Uh, Un šajā jomā šie eksperimenti netiek uh, skatīti un neņemt vērā Eiropas alternatīvo metožu meklējumu centrā, un līdz ar to mums ir tiešām jāstrādā vairāk un arī lai uh, šie trīs ar principi varētu attiekties uz visiem dzīvnieku procedūrām. Līdz ar to Mums vajadzētu arī izveidot šo Eiropas eh, alternatīvo metožu izcelības centru, kas koordinētu un arī veicinātu jaunu alternatīvu veicināšanu un arī veicinātu pētniecību, alternatīvu pētniecību arī nacionālā līmenī. Arī tiktu koordinēti pētījumi, kurus ir apstiprinājuši arī nacionālajie centri, un šis centrs arī kon konsultētos ar iesaistītajām pusēm un arī pātrināt šo procesu, ko mēs arī visi vēlamies. Uh, lai mēs varētu tiešām arī apstiprināt šīs alternatīvās metodas un lai tās būtu pieejams tirgu. Paldies Murko kundzei par viņas ziņojumu un arī ir daudz lietas, pie kā mēs tiešām veiksmīgi varam strādāt. Ja, dank u wel. Dan tenslotte mevrouw Dagmar. Paldies. Un noslēgumā vārds Rotbērens kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Īstenībā laikam nevajadzēja šodien šeit runāt bet es tomēr neizturēju. Man ir pēls drusku ciet, un uh, tas nav kļuvis labāk. Jūs zināt, ka es jau 15 gadus vai pat jau vairāk esmu cīnījusies pret to, lai tiktu aizliegt dzīvnieku izmantošana kosmētisko līdzekļu ražošanā, un es to esmu darījusi, jo es teicu, ka ar jūsu atbalstu ka šis produkts ir atšķirīgs. Un tas ir, tas nav vienalga, kāda mērķa labā tiek izmantoti dzīvnieki. Pamatot iemeslu dēļ visos šajos gados es esmu teikusi, ka dzīvnieku izmantošana ārstniecības līdzekļiem pie šī jautājuma es nevēlos pieskārties. Tādēļ nē, ka Es nevēlos nokļūt situācijā, ka mēs šeit nošķirtu, kas ir slimība, kas atļautu dzīvnieku eksperimentus un kas būtu it kā nenopietna pēdiņā slimība, kurā, kuras dēļ nedrīkstētu veikt dzīvnieku eksperimentus. Un šodien mēs eh, diskusijā daudz ko no tā visa dzirdējām. Es negribu diskutēt par to, ko nozīmē apdraud dzīvību vai apdraud dzīves kvalitāti. Es nevar, negribētu nostāties pacientu organizācijas priekšā un teikt, jūsu bērni cieši neārstējamas slimības dēļ. Bet mēs ierobežosim pētniecību. Tas ir pirmais punkts. Tas nenozīmē, ka dzīvnieku eksperimenti bez kaut kādiem ierobežojumiem vai bez eh, šiem trīs R, bet arī bez kontrolas varētu tikt veikti. Es uzskatu, ka Džeksons kundzē taisnība, proti ticēt, ka šīs kontrolas tiešām darbojas Eiropas Savienībā, tas ir labi un jauka, bet tas ir naivi. To jau mēs nepanākam arī pārtiks produktu jomā. Jo tur jau šis kontrols arī pietiekami nenotiek. Mēs to nevaram paveikt citās jomās, bet tagad ticēt, ka mēs tagad kontrolēt laboratorijas to varētu panākt. Tā ir laba pieeja, bet neviena no tādiem valstīm netērēs naudu šādu iemeslu dēļ. Ko tagad darīt? Murko kundze, manuprāt, ir izvērsis ļoti labu pieeju, bet man personīgi šķiet, ka viņa noteiktos punktos iet pārāk tālu. To es vienkārši saku, izsverot to, nu, varbūt mēs varbūt varētu ārstēt kaut kādas slimības. Ja mēs to varētu darīt in vitro, eh, tad jo labāk, bet es domāju, ka tas vēl ilgs, bet kamēr tā vēl nav, mums vajadzētu pēc iespējas mazāk dzīvniekus izmantot un šo, lai šie dzīvnieki pēc iespējas mazāk ciestu. Tas tieši ir punkts, kas ir svarīgs šajos 3R. Gribētu runāt arī par to, Karolēna Lukas nebija no sākuma klāt, tādēļ viņa nedzirdēja, ka nav runa par to, vai grozījumiem ir jābūt angļu valodā, bet man šķiet, ka ir svarīgi, ka mums ir jāizniedz šie grozījumi angļu valodā. Es man ir šķiet, ka ir žēl, ka komisijas priekšlikums tagad ir jau kopš novembra, bet par to nav bijusi jau agrāk runa, nav bijusi diskusija, pat tad, ja ir bijuši šādi strīdi komitejās. Ja kāds par šo tēmu interesējies, tad varēja jau laicīgi apskatīties, un ļoti žēl, ka mums nav pietiekama laika. Šeit ir kompetenci konflikti, Es uzskatu, ka tie ir nepareizi. Uh, tieši tāpat kā Karolēna Džeksona, ka šis konflikts, uh, eh, kā šī lauksemsies komiteja, š, uh, ka viņai šī kompetence, mums vajadzētu to, tā vajadzētu būt mācībai. Mums mūsu politiskajā grupā vajadzētu šeit nākamajā sasaukumā uzmanīties ar šo kompetenci sadalījumu. Noslēgumā mēs gribētu runāt par Eiropas centra jautājumu. Es ilgi cīnījos par ekfam eksistenci un es zinu šīs problēmas samērā precīzi, kas ir ekvam. Tas, tā ir ļoti smaga cīņa. Dabūt naudu, pietiekam daudz zināšanas, know-how, un iet pa šo šauro līniju starp uh, to, kā pašiem attīstīt alternatīvas vai pārbaudīt alternatīvas, ko ir izstrādājusi ražošana vai zinātne. Tagad dibināt vēl jaunu Eiropas centru, es uzskatu, ka tas ir pilnīgi neprātīgi. Tas ir visdrošākais ceļš, lai visu iznīcinātu. Tas, kas mums ir jādara, mums ir jāstiprina ekfām. Tas ir drusku jāievirza centrā, tas gan ir ļoti skaistā vietā Itālijā, bet vajadzētu precīzāk šeit paraudzīties, ko ekfa dara. Jūs zināt, mēs vienmēr esam par to strīdējušies, cik daudz budžetam ir, eh, budžetā ir paredzēta nauda šim ekfam bieži vien sabiedrība nesam pietiekam informāciju, varbūt ar labāku pieeju, kā tur strādāt, un tas mums būtu ļoti svarīgs punkts, ja mēs varētu to sasniegt, lai būtu mazāk dzīvnieku eksperimenti, tiktu veikti slimību ārstēšanai, ārstniecības līdzekļiem, tad vienīgā iespēja, lai šī in vitro metode tiktu attīstīta. Un mēs to ne, nesasniegsim uzreiz simtprocentīgi, bet varbūt 50-70%, nu tas jau būtu daudz un tur būtu jāveic centieni arī no ražošanas puses, kas veic pētījumus par ārstniecības līdzekļiem, bet arī Eiropas Savienībai ir vajadzīgi arī nepieciešami centieni šai virzienā. Vēl, mefrau Robierens. Paldies, kolēģei. Pierens kundzei. Un es eh, vēlu jums arī, lai jūs balsts atkal atveseļotos un varbūt eh, drusku atpūtieties. Labi. Līdz ar to runātāju saraksts ir eh, noslēgts, un tagad komisijas pārstāvim vārds. Sraumakars kundzē. Thank you very much, Chairman. And... Paldies priekšsēdētāji. Un paldies komitijai eh, par eh, tiešām šo padziļināto diskusiju. Ļoti bagāto diskusiju. Šeit es man priekšā ir deviņa ar pus lapas puses pilns ar komentāru un piezīmēm un mēģināšu arī reaģēt uz šiem komentāriem. Un, protams, atbildes nebūs detalizēts par visu dzirdēto. Man ir varbūt sākotnēji būtu jāteic, ka mm, komitejā debet debates eh, tiešām ļoti labi atspoguļo debats, kas notika ar iesaistītajām pusēm, apspriežot komisijas priekšlikumu un kā tas eh, arī debats, kas notika komisijā. Jāteic, ka šīs debats, kā jau daudz minēja, ir tiešām par to, lai, un šeit arī var piekrist iepriekš runātājiem par e, dzīvnieku un cilvēku interesēm, kurām nevajag būt pretrunā, bet kas ir jāskata kopsakarā šajā direktīvā. Un tas ir arī mūsu mērķis palielināt dzīvnieku labturību, bet to darīt tā, lai mēs e, nekādā gadījumā neiznīcinātu Eiropas pētniecību un lai arī nebūtu uh, e, slikti ietekmi uz farmācijas rūpniecību un pacientiem un lai mēs nenonāktu tajā situācijā, kur pētniecības un farmācijas uh, kopiena vienkārši strādā citās valstīs, nevis Eiropas uh, valstīs, kur uh, būtu daudz mazāk uh, šo uh, kritēriju prasību līmenis. Un kā tad panākt līdzsvaru? Nu, tas jau arī ir izaicinājums. Un vēlos arī savā atbildē galvenokārt uzsvērt to, ka esam iekļaujuši vairākus elementus uh, lai būtu droši par to, ka dzīvnieku labturība kritērija tiktu stiprināti. Un arī šeit ir eh, šī, tad, šī brīvprātīga atļauja par visiem projektiem un arī ētiskais izvērtējums, kas ir jāveic, eh, izvērtējot katru uh, projektu. Protams, ka tas ir, tas ir sloks rūpniecībai, institūcijām, un līdz ar to arī esam mēģinājuši raugoties ļoti saprātīgi un teikt, ka, nu, jā, varbūt varētu būt normas, kur dažkārt šīs atļaujas prasības varētu tikt atvieglotas, varētu būt tāda veida grupa autorizācijas atļaujas, paredzot. Um, Tad iespēja, ka uh, šī atļauja tiek sniegta, ja administratīno rēģējājas 30 gadu laikā, varam piekrist referentai, ka pārraudzamība ir ārkārtīgi svarīga, un arī šeit direktīvā vairāk priekšlikumu par caurskatāmību īpaši uzsver ideju par to, ka ir nepieciešama arī šie netehnisko projektu apkopojumi, kas ir jāiesniedz katrā gadījumā, un arī projektu retrospektīvais izvērtējums, kas ir jāiesniedz un jāpublicē. Ar jūsu atļauju atbildot tikai arī gribu rēģēt uz dažiem konkrētiem eh, jautājumiem un mēģināšu atbildēt pēc iespējas vairāk, bet, nu, ņemot vērā ierobežoto laiku, bet, protams, esam pieejami, pieejami arī varam runāt arī plašākā diskusijā ārpus sēdes. Bija vairāk komentāri dažādos virzienos par, vai būtu jā, jāizl, jāizl, jāizliedz eksperimenti ar lielajiem pētiķiem. Kā jūs varbūt esat arī komisijas priekšlikumā redzējuši, ka ir arī ir komisija pārdomāja šo iespēju liekt eksperimentu ar lielajiem bērķiem, bet mēs uzskatām, ka tas nav saprātīgi, kā to minēja arī citi runātāji, slēgt durvis šādu veidu pētniecībai, un mēs tiešām varam nonākt tādā situācijā, kur mums ir jāglāb cilvēka dzīvību, mēs to nevaram darīt, jo mēs esam paredzējuši uh, pēc šāda pētniecības un eksperimenta aizliegumu ar lielajiem pētiķiem. Taču mums nav izņēmumu, mums ir eh, drošības klauzula un tās divas atšķirīgas lietas. Tas nozīmē, ka ja šāda pētniecība ir jāveic, tad eh, šai pētniecībai jānotiek tikai ārkārtas nosacījumos, kas ir arī aprakstīti direktīvā un ir nepieciešama atļauja no komisijas. Un uh, komisija dos šo atļauju tikai pēc tam, kad uh, ir noticis komitoloģijas process ar Eiropas parlamentu. Manuprāt, šeit ir tiešām ļoti daudz drošības klauzulu šajā procesā, lai varētu nodrošināt šo dzīvnieku labturību ievērošanu. Kā citi arī sacīja runātāji par uh, šiem eksperimentiem ar pētījiem mm, arī mēs esam saņēmuši zinā, eh, mūsu zinātniskās komitejas atzinumu, un mēs vēl nevaram pateikt konkrētus termiņus. Pētījumi eh, ar pētījiem būs nepieciešami zināmam laikam, un darīsim visu, lai mēs varētu nonākt pie situācijas, kur tikt izmantot aizvien mazāk un mazāk pētīt šo eksperimentam, bet pašlaik tas ir vēl nepieciešams. Esam mēģinājuši ierobežot arī šas direktīvas eh, darbības jomu, un to minēja arī citi runātāji un jautāja. Uh, kāda ir tātad šī eh, nosacījuma, kas apdraud dzīvību un dzīvnieku veselību, un to mēs nedefinējam direktīvā, bet eh, šis jēdziens tiek izmantots eh, citā Eiropas likumdošanā, un jo īpaši farmācijas jomā. Un mēs needzam arī aprakstu, lai mēs būtu precīzāki, un tas ir direktīvas apsvērumu punktā, un definējam šādus nosacījumus, apstākļus, kuriem ir ir ļoti spēcīga ietekme uz uh, pacienta ikdienas dzīvi. Un šī definīcija ir visai strikta, bet, manuprāt, ir arī zināma um, paredzēta brīvība, kas ir nepieciešama atsevišķos gadījumos. Tad bija vairāk komentāri par inspekciju jautājumu. Direktīva paredz stiprināt inspekcijas, inspekcijas sistēmu. Uh, Attiecībā uz esošo situāciju pašlaik mēs runājam par periodiskām inspekcijām. Tas nozīmē, vai nu ik pēc pieciem vai desmit gadiem esošā direktīva paredz, ka Nacionālā administratīva organizē inspekcijas divreiz gadā un viena no šīm inspekcijām neplānota. Referenti jau var eh, saka, ka tas varētu nebūt pieteikama, un ja tas tā ir, tad ir arī iespēja uh, Eiropas Savienībā pārbaudīt Nacionālās inspekcijas dienestus un atbalsta arī Džeksons kungs sacīto. Un būsim reāli, redzēsim, kā tas darbojas. Mums jau tagad ir priekšlikums pār stiprinātām inspekcijām. Ja tas nav nepieciešams, tad uh, mēs varam ar vēl vienu noteikti Eiropas Savienības uh, inspekcijas sistēmu, bet nu, jau pieredze rāda, ka tas ir ļoti grūti realizējams. Arī daži komentāri tika izteikti par jautājumu par klasifikāciju kritērijiem. Es nevēlos iedziļināties šajā jautājumā, gribu tikai teikt, jā, mēs esam iekļāvuši uh, klasifikācijas sistēmu ar dažādām ziņošanas uh, pienākumiem un arī citiem pienākumiem katrai klasifikācijai, bet pašlaik tā nav precīzi klasifikācijas, bet atrunā direktīvā, taču man ir jāuzsver divas lietas šajā sakarā. Eiropas Savienības uh, pētniecības. Uh, apvidumi visi ļoti labi saprot, kāda ir šīs procedūras, kāda galvenai klūkšanas sākmeņi un kādas ir jomas ir arī, kur būtu jā, jāuzlabo esošo situāciju, un komisija kopā ar ekspertu grupu uzsāk uz darbu pie šī, un tad mēs redzēsim, ka direktīva tiks, kad būs pēc direktīvas ieviešanas ter, periodu, mēs arī varam uh, iesniegt šo Uh, priekšlikumu un definēt uh, klasificēšanas kritērijus. Arī vairāk komentāri tika izteikti mm, par to, ka ir nepieciešams apmainīties ar, de, ar datiem, lai samazinātu šo eks, eksperimentu skaidrs ar dzīvniekiem. Un arī šeit jāteic, ka tas jau ir vairāk kārt atrunāts Eiropas Savienības tiesību aktos par pesticīdiem, jo īpaši šādi noteikumi, šādas normas ir labāk atrunājums tieši nozara likumdošanā, jo tieši šajos nozarēs šādu sistēmu varētu izveidot. Iespējams, ka es jau pārsniedzu laiku, bet ja jūs man ļausiet, varbūt daži vārdi par F2 paudzi. Bija komentāri Daži atbalsta komisijas priekšlikumu, daži atkal ir bažīgi par to, ko tas nozīmēs pētniecības kopienai. Komisijas priekšlikuma ideja. Mēs ņemam vairāk vairākus elementus. Mēs mēģinām pieņemt zināšanā šos elementus un galvenokārt eh, sniedzot eh, šo. Uh, stimulu pāriet uz otro paudzi vai vēl tālāk, bet mēs redzam, ka arī vei, um, aicinām uz uh, ciešu situācijas pāraudzību, jo īpaši, kas attiec uz dzīvnieku labturību, un mēs varam arī paskatīt direktīvas normas, uh, termiņi, kādi ir iekļauti, ir balstīt uz uh, ekspertu grupas sacīto ieguldījumu, kur piedalījās gan dzīvnieku labturības, gan arī uh, rūpnieku pārstāvi. Un, un tur arī ir, tad, ir uh, šīs problēmas, kas ir saistīts ar F1 un ar divu paudzīvniekiem. I I uh, Varbūt arī te noslēgšu savu sakāmo, mēs esam pieņēmuši zināšanā šīs komitejas aicinājumu stiprināt darbu un meklēt alternatīvas metodas un uh, rast jaunus uh, veidus, kā mēs varam stiprināt koordināciju Eiropas Savienības līmenī. Jau ir pasākumi, kas ir šajā sakarā paredzēta direktīvā. Uh, Paši izveidot uh, Nacionālās atsaucas laboratorijas, kuras koordinēta komisija, mēs Mēs esam ekvam. Ekvam, kā jūs zināt, ir daļa no kopīgā pētniecības centra, un tad, kad mēs runājam par šī darba un tad koordinā, koordināciju, tad mēs, protams, runājam par ekvam, kur spēlē ļoti svarīgu lomu šeit, un beig, beigās man ir jāteic, ka komisija ir arī ziņojusi decembra beigās par vairāk apņemšanos īstenošanu ņemot vērā parlamentu rezolūciju par testu metodēm un arī esam uzsākuši vairākus, spēruši vairākus soļus šajā direktīvā, lai varētu arī stiprināt mūsu darbu caurspīdīgu par testa metodēm un arī um, pātrināt alternatīvo metodu apsprināšanas procesu. Priekšsēdētāji esmu pārliecināta, ka neesmu atbildējis uz vairākiem specifiskiem jautājumiem, bet šķiet, ka viss man atvēlētais laiks ir pagājis, bet, protams, būsim ļoti priecīgi sniegt atbildes, ja kādam būs nepieciešama precizējuma. Paldies. Dank u wel. Mevrouw Jackson heeft om het woord gevraagd. Paldies. Jacksons kundze vēl pieteikusies runāt. Lūdzu, Jacksons kundze. Onslaught. Um, just on the question of timing, I wonder... Jautājums par darba grafiku. Vai komisijas priekš, pārstāvis ar jūsu starpniecē priekšsēdētāji varētu pateikt, kāda ir pre, um, padoms prezidentūras plāni? Kad prezidentūras uh, vēlas uh, pieņemt šo uh, dokumentu pirmajā lasījumā, vai viņi vēlas uh, jau vienošanos pirmajā lasījumā, kas nebūtu vēlams. Kāds ir padoms darba grafiks? Frau, u heeft het woord. Lūdzu, jums vārds vēlreiz. Paldies priekšsēdētājiem. Man jāsaka, ka es nezinu. Šobrīd mēs vēl neesam uzsākuši diskusijas padomē. Droši vien, ka tas notiks šonadēļ vai nākamnedēļ. Mirklīt, es tātad to daļu precizēšu. Tātad ir divas sanāksmes, kas ir paredzētas eh, darba grupai, kas ir lauksaimniecības padomas apakšgrupa. Mēs pagaidām neesam saņēmuši skaidrs norādes no prezidentūras par to, kādas ir prioritātes vai būtu jā, jāstrādā pie šīs eh, lietas vai nē, un eh, vai būtu jārunā par to pirmajā lasīmā. Priekšsēdētājs saka, Čeksons kundze, Kāpēc mums būtu jāsteidz? Kāpēc tāda steiga? Jā, mēs steidzamies, tāpēc, ka mēs nevēlamies zaudēt savu ietekmi. Un tāpēc, ka mēs vēlamies ietekmēt diskusijas lauksaimniecības komitejā. Šī iemesla dēļ, saka priekšsēdētājs. Un citu iemeslu arī nav. Bet mēs lieliski zinām, ka lauksaimniecības komiteja neņems to vērā, saka Čeksons kundze. Ļoti labi turpina priekšsēdētājs. Murko kundze, vai jūs vēlētos noslēgt diskusijas? Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu jāsaka un jārunā Džan Boisa vārdiem. Man būtu tas jāizmanto kā sauklis Keep Pressure on Industry, tātad turpināt uzture, izdarīt spiedienu uz nozari, lai pārtraukt šos eksperiments ar, ar dzīvniekiem. Bet jautājums ir par to, kā mēs varam turpināt šo spiedienu. Šīs dienas debatas varētu apkopot ar diviem punktiem, kas izskanēja vairāk kā šo debašu laikā. Un vairāk kā arī debašu laikā ar rūpniecības pār, ar nozars pārstāvjiem. Tātad pirmā tēze ir sakojoša. Nozare pati visiem iespējamiem līdzekļiem cenšas samazināt uh, eksperimentus ar dzīvniekiem un aizstāt tos. Protams, ja ir iespējams uh, alternatīvas, kas neizmaksā dārgāk. Tātad nav nepieciešams, ne, nepieciešami nekādi veicinoši pasākumi, kas būtu iestrādāti likumdošanā, jo nozara pati cenšas aizstāt šo praksi. Man jāsaka, ka tas varbūt ir nav pareizais skatu punkts, jo mēs visi piekrītam tam, ka mums ir nepieciešami jauni medikamenti, mums ir nepieciešams jaunas ārstēšanas metodas. Mums ir jāvirzās uz priekšu pētniecības jomā, jo īpaši medicīnas jomā, bet mēs nepiekrītam visi vienai metodei, kur vajadzētu izraudzīties, lai sasniegtu šos mērķus. Un, lai arī mēs atzīstam, eh, piemēram, eh, farmaceitiskās nozars paveikto kopš 86. gada, mēs mācāmies arī no citu eh, nozaru piemēra un redzam, ka Eiropas uh, līmeņa pasākumi ir veicinājuši eksperimentu ar dzīvniekiem izskaušanu. Tātad, zināmā mērā, mums ir idejas par to, kā mēs varētu izmantot šo pieredzi arī citās jomās. Otra tēze ir sekojoša, proti, ka eksperimenti ar lieliem pērtiķiem ir nepieciešami. Un Protams, ētikas jautājumi un arī aizsargāšanas jautājumi ir mazāk svarīgi, ja mēs eh, salīdzinām eh, to, cik svarīgi mums tātad ir nozars attīstība. Kas attiecas uz ētiskiem aspektiem, tad mēs visi ļoti daudz zinām par evolūciju par to daudz tiek rakstīts pēdējā laikā. Un arī evolūcijas antropoloģija liecina par to, ka e, primātu smadzeņu attīstība ir bijusi ievērojama. Mums ļoti daudz zināms arī par sociālo uzvedību, kāda ir uh, kādas ir viņu sociālās spējas, kādas ir līdzības ar cilvēkiem, teiksim, apziņas ziņā un citādi. Un, protams, ka tas ir skatu punkts, kas šobrīd netiek uzsvērts. Ir dažādi iemesli, kur dēļ ir jāierobežo medicīniskie eh, pētījumi bet tā piemēram, ja būtu pieejams um, celmšūnas, tad ar tām varētu aizstāt citus eksperimentus. Mums, mēs kā cilvēki esam attīstījuši zināms noteikums, kurus mēs nevēlētos mainīt. Š šajā kontekstā jāsaka, varbūt situācija nav pilnīgi identiska, bet es mēģinu nedaudz uh, skaidrot uh, šo te filozofiju, kas ir mana uzskata pamatā. Mēs šobrīd varam daudz vairāk nekā pirms simts gadiem, pirms simts gadiem, kad tikai sākās uh, eksperimenta ar primātiem, piemēram, Alzheimer slimības ārstēšanā. Šīs metodas, kādas tiek izmantotas šobrīd eksperimentos ar lieliem pērtiķiem, daudzos gadījumos ir neizturams. Tad, tad tāds ir ētiskais aspekts, bet, protams, ka ir arī citi aspekti. Un es varētu minēt, piemēram, ka ir divas pētīš, eh, pētīšanas jeb eksperimentu jomas, regulatīvā metoda un vispārējā metode. Tātad vispārējā stratēģija jauniem medikamentiem. Trešā joma ir neiroloģisko pētījumu ietvaros. Mēs zinām, ka šie pētījumi izraisa milzīgas ciešanas, jo e, dzīvnieku galvās var tikt ievietot elektrodi, un lai arī tā tiek dēvēta par fundamentālo pētniecību, mēs nezinām, vai šī fundamentālā pētniecība tik tiešām dos mums kādu ieguvumu cilvēku veselības jomā. Es vēlētos arī uzsvērt, ka mums ir modernas skanēšanas metodas, pateicoties uh, kurām var izmantot neinvazīvas uh, metodes, uh, strādājot ar cilvēku smadzenēm un tāpat tas mums dod uzticams datus par to, kā jūtas pacienti. 2008. gadā Eiropas parlamentā notika iepazīstināšana ar, šī, šīm te, met, ar šiem rezultātiem, kas iegūti skenēšanas metodas, izmantojot skenēšanas metodu un izmantojot elektrodu ievietošanas metodu. Un patiesībā šie rezultāti bija pilnībā salīdzināmi. Un kāpēc mēs to nodarām dzīvniekiem, ja mums šādi eksperimenti nav nepieciešami? Tāds ir jautājums, uz kur jārod atbild. Es vēlētos arī norādīt, ka lielie pērtiķi tiek izmantoti regulatīvās pētniecības metodas beigās. Un tas nozīmē, ka Tajā brīdī, kad eh, eksperimentos tiek iesaistīti pērtiķi, tūkstošiem mazāku dzīvnieku jau ir miruši, izmantojot tos pašus produktus. Lūks Kons minēja kādu pētījumu apvienotajā karalistē. Eh, runa bija par TG 14, 12 medikamentu. Tas izraisīja milzīgas blaknes eh, cilvēkiem, kur bija pieteikušies eh, brīvprātīgi izmantot šos eh, medikamentus. U, un, un šie paši medikamenti tika izmantoti arī eksperimentos ar dzīvniekiem, un uh, viņiem devas bija daudzkārt lielāks nekā tās, kas tika izmantots brīvprātīgajiem testētājiem apvienotajā karalistē. Jārunā arī par mikrodozēšanu. Arī tā ir viena no alternatīvajām metodēm. Ne tikai šie tie in vitro eksperimenti. Tātad ir citas uh, alternatīvas. Un uh, mikrodozēšana ir viena no šīm iespējām. Tātad mēs cenšamies izdarīt spiedienu uz nozars pārstāvjiem, lai viņi izmantot ne tikai eksperimentus, kur ir pieejami šobrīd, bet lai viņi censtos rast citas metodas, izmantotu tās metodas, kuras ir pieejamas citās jomās, tā, piemēram, šis te mikrodozēšanas piemērs. Murko kundze, saka priekšsēdētājs, cik ilgi vēl jūs vēlētos runāt? Vai jūs varētu noslēgt jūs ārkārtīgi garo uzrunu? Jā, turpina Murko kundze. Tātad noslēgumā. Dažāds daudz uh, nozaru sistēmas un tehnikas kas mums ļautu izvērtēt potenciālo ietekmi uz cilvēkiem, ir pieejams. Un es gribētu uzsvērt, ka mēs nepiedāvājam pilnībā izslēgt no šiem te eksperimentiem lielos pērtiķus. Mēs absolūti nepiedāvājam pārtraukt pētniecību Eiropā. Mēs gluži vienkārši cenšamies radīt apstākļus, kuros zinātne, kvalitatīva zinātne varētu uzplaukt. Un kā jau es teicu, bez likumdošanas e, ierosinošiem pasākumiem tas nebūs iespējams. Tas mums ir e, jāpatur prātā. Mēs to paturējām prātā arī sevis vizītes laikā. Mums tika teica, ka jā, šī attiecīgā iestāde jau ir attīstījusi alternatīvas eh, testēšanas metodas, bet tās nav iespējams izmantot, tāpēc, ka likumdevējs nav mm, padarījis savu darbu. Un tātad likumdevējs esam arī mēs. Un visbeidzot, pēdējais komentārs. Šobrīd Eiropas Savienībā netiek veikti eksperimenti ar lieliem pērtiķiem pat ne Alzheimer uh, slimības uh, ietvaros. Tas nav noticis jau ilgu laiku, un es nevaru iedomāties. Kā mēs varētu atrisināt šo situāciju pandēmijas gadījumā? ir 60 dienu termiņš. komiteloģijas procedūras ietvaros, un ja mēs saskaramies ar pandēmiju, un ja mums ir pieejami medikamenti, eh, kurus mēs varētu tūlīt un nekavējoties izdalīt pacientiem, neliekot eh, lielajām laboratorijām tos pārbaudīt un testēt, Tas mums ļautu atrasināt situāciju. Man šķiet, ka te runa ir tikai par tādu atrunu, jo otrs iemesls, kāpēc 15. 50. pantā būtu nepieciešama šāda klauzula, ir tas, ka mums ir nepieciešama aizsardzība pašām apdraudētajām sugām. Un tas, manuprāt, ir arguments nevietā. Tāpēc es aicinātu šīs komitejas pārstāvis. Šī ir lieliska iespēja pārtraukt šo apkaunojošo eksperimentu turpināšanu, šo eksperimentu, kuri nav nepieciešami. Ar šo priekšlikumu un dažiem grozījumiem mēs varam to paveikt. Mēs varam to visu novirzīt pareizajā virzienā, mēs varam izdarīt spiedienu uz tiem, kuriem ir jāizstrādā attiecīgās metodas. Ja nē, tad mēs paliekam pie status quo, un tas, diemžēl, nedarbojas. Paldies! Mrs. Jackson. Džeksons, kundz, lūdzu. Tāds korekcijas punkts. Un to vajadzētu labot. Murko kundze mums liek saprast, ka ir zināms invazīvi eksperimenti, kas tiek veikti ar primātiem, ar pērtiķiem, un kuriem nav nekādu pozitīvu rezultātu. Tā nav taisnība. Ir eh, di, uh, eh, dziļa smadzeņu stimulēšanas uh, metode, kur kaut ko injicē smadzenēs, un es ir ārkārtīgi svarīgi, lai šāda veida eksperiments sākumā notiktu ar dzīvnieku un tikai pēc tam ar cilvēku. Kad tiek inicēta īpaša viela smadzenēs, šāda veida eksperimenti ir notikuši, un arī Eiropas parlamentā ir bijis demons, eh, kur arī eh, apvienotās karalīs medicīnas eh, pētniecības padome ir skaidrojis to arī parlamentā, un arī tika veikta demonstrēšana. Uh, Un arī, arī ar šādu, šādu veidu eksperimenti tiešām ir nākuši arī par labu cilvēkiem, kuri slimojuši ar uh, Parkinsonu. Un es nedomāju, ka Murko kundze sacītais tiešām ir um, viņa sacītais atbilst patiesībai. Paldies Ferēra kundzē par to, ka arī viņa izteica ļoti saprātīgs komentārs. Vēl. Tam. Paldies. Es vēl gribētu paziņot, ka grozījums varēs iesniegt līdz rītdienai, tātad 10. februārim 2012. Un vēlams iesniegt tos angliski. Mēs balsosim 17. februārī un pēc tam tas tika nodots lauksaimniecības komitejai, kas balsos 31. martā. Līdz ar to esam. Um, Noslēguši debats par šo jautājumu, pievēršamies sestajam punktam darba kārtībā - mutisks jautājums, kur iesniedz Dēvis kungs par savvaļas kaķiem un tīģeriem Āzijā. Uh, well, thank you, Chair, but uh, the question is before us. Paldies. Priekšsēdētāji, jā, es atbildēšu uz komisijas sacīto un uh, gribētu dzirdēt uz pirms komisiju. Namens de Europese Commissie, DG Milieu. Jā, es gribētu dot vārdu vīdes ģenerāla direktorāta pārstāvim no komisijas Jūlijas Langendorf. Kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ir vairāk elementi šajā jautājumā, uz kuriem es mēģināšu atbildēt, cik labi vien protu. jautājums par nelegālu tirzniecību ar Āzijas savvaļas kaķiem un tīģeriem. Cik lielā mērā pašreizajā likumdošana tiek īstenot un citā aspektā. Tad sākotnēji komentāri, lai gluži vienkārši darītu jums zinām kontekstu. Starptautiskā tirsniecība ar tīģeriem un tīģeru produktiem ir aizliegta, balstoties uz starptautisko konvenciju par apdraudēto uh, sugu aizsardzību un tā dēvēto pielikumu numur viens. Otrakārt, kas attiecas uz tīģeru medīšanu, tad tā ir aizliegta balstoties uz vietējo likumdošanu attiecīgajās valstīs, ja mēs, piemēram, runājam par tādām valstīm kā Ķīnu un Indiju. Tālāk vēl viens vispārīgs komentārs. Hāgā jūlijā 2007. gadā, kad notika iesaistīto pušu konference, tika pieņemta rezolūcija, kas aicināja parakstītāju puses īstenot vairākas lietas attiecībā uz tīģeriem, tā piemēram nostiprināt centienus pret eh, šo dzīvnieku ķeršanu un tirzniecību, otrkārt uzlabot eh, reģionālo sadarbību šajā jomā un treškārt nepieļaut notvērto tīģeru pavairošanu komerc nolūkos. Tātad tie bija vispārēji komentāri. Tālāk ko komisija dara, lai atbalstītu šos centienus. Vispirms jāsaka, ka komisija atbalstīja eh, šo rezolūciju, kas tika pieņemta 2007. gadā. Komisija 2007. gada jūnijā pieņēma rekomendācijas dalību valstīm, kurās ir izklāstīti vairāki pasākumi, kas paredz eh, šo saites regulu īstenot Eiropas Savienībā. Un viens no pasākumiem ir, piemēram, atbalstīt um, starptautiskās organizācijas, tā piemēram, starptautisko muitas organizāciju, kas darbojas šajā jomā. Komisija arī uztur ciešus kontaktus ar šīm organizācijām, jo īpaši ar Pasaules muitas organizāciju piedalās arī Eiropas Savienības um, savvaļas eh, grupas, darba grupas darbā. Precīzāk, kas attiec uz Ķīnu, ko mēs esam darījuši. Mēs esam runājuši par šo jautājumu ar Ķīnu gan divpusējās sarunās, gan arī sitas, jeb saites ietvaros. Mēs esam aicinājuši arī Ķīnu saites ietvaros ziņot par notiekošo 2008. gada jūlijā un arī 2009. gada jūlijā, lai darītu zinām, kādi pasākumi tiek īstenoti, eh, lai tātad izpildītu Hāgā pieņemtos eh, konvencijas pasākums. Mēs arī esam organizējuši darba grupas sanāksmi Ķīnā, lai runātu par šiem jautājumiem un lai runātu arī par reģionālo sadarbību tīģeri arī bija viens no jautājumiem, un šogad arī ir paredzētas sarunas, mēs piešķirsim finansējumu saites, lai varētu organizēt darba grupas darbu, kas pievērsīsies arī šim jautājumam. Mēs esam snieguši informāciju arī par nelegālo tirzniecību ar tīģeriem, pesticīdiem, kas tiek izmantot Ķīnas tradicionālās medicīnas ražošanā. Tātad tie arī ir ļoti specifiski pasākumi. Vēl viens jautājums. Vai mēs atzīstam, ka noziegumi pret savvaļas dzīvniekiem ir organizēta noziedzība? Jā, es varu atbildēt apstiprinoši. Un te var atsaukties uz 2008. gada mm, direktīvu, kas paredz iespēju atzīt par uh, kriminālu noziegumu, noziegumu pret savvaļas dzīvniekiem. Vēl viens jautājums bija par to, vai komisija piešķirš finanšu līdzekļus startautiskajām organizācijām, kas ir minēts eh, jautājumā. ANO, tāpat arī eh, Pasaules muitas organizācijai. Mēs pat labāk piešķiram savus līdzekļus viena um, miljona pr eiro programmai, kur īsteno saites. Un mēs sagatavojam arī šī te projekta otro posmu, un arī otrajā posmā iespējams finansējums varētu būt aptuveni 1 miljons eiro. Vienlaikus ir vairākas reģionālās sadarbības programmas, kas darbojas Āzijā. Tās arī ir saistītas ar cīņu pret šo dzīvnieku medīšanu un tirsniecību. Kas attiec uz Eiropas uzņēmumiem, Mums nav nekādas informācijas par to, ka Eiropas uzņēmumi būtu iesaistīti. Protams, tas vispirms ir jautājums par uh, likumdošanas īstenošanu attiecīgajās valstīs, un tas varbūt ir uh, vairāk dalībvalstu atbildības ziņā, kas attiec uz komisiju. Tad mēs, protams, atbalstām uh, kompāniju sociālo atbildību, un mēs cenšamies atbalstīt arī OECD instrumentus attiecībā uz eksporta kredītiem un vidas jautājumiem. Tāda būtu arī man komentāru un atbildu uz šo jautājumu. Paldies! Nu eh. Paldies! Tagad vārds Krisam Dēvisam lūdzu. Paldies, man nav nekāda problēma par to, attiecībā uz to, ka komisija piekrīt bažām par šo, par draugiem, kā ar šīm sugām un šo sugu aizsardzību. Un arī cik lielā mērā par, par, arī par bioloģiskās daudzveidības jautājumiem Trīs punkti. Komisija minēja, ka Ķīna tagad. Ķīnai ir aicināta arī sasniegt mērķus, gan saitīs, gan arī divpusējā sarunās ar uh, Ķīnu, bet kāda ir Ķīnas atbilde? Kāda ir komisijas, kāds ir komisijas iespējas runājot par Ķīnas veikto darbu? lai varētu sasniegt šos mērķus eh, un samazināt uh, tīģeru tirsniecību šajā valstī. Otrakārt, komisija jau dara daudz, bet ko komisija vēl varētu darīt, gan runājot par finansēm piešķiršanu, tas, kā jau tas tika norādīts, ir startautiski, un varbūt raudzīties arī uz um, atbalstu. Mēģināt arī uh, aizsargāt uh, tīģeru populāciju, un ko varētu darīt parlaments, lai varētu palīdzēt komisijas darbā, piemēram, arī uzlabojot šī jautājuma politisko profilu un uzsverot, cik šis jautājums ir svarīgs mūsu pilsoņiem. Het uh, woord is aan uh, barones Ledford. Paldies, vārds Lutfords kundzei. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par doto vārdu, jo neesmu komitejas locekli, bet, kā Kris Deivis sacīja, tīģeri ir, zināms, simbols un ļoti svarīga to aizsardzība un šīs sugas saglabāšana. Un man kā kaķu mī, mī, mīļotājai jau vairākus gadus sekoju šim jautājumam. Gribu pateikties visām nevalstiskajām organizācijām, kuras ir ļoti aktīvi darbojušās pie šī jautājuma risināšanas. Šī kontaktējos ar vīdes eh, izmeklēšanas organizāciju, kur atrodas netālu no man vēlē, manā vēlēšana apgabalā un netālu no trīs, kur dzīvoju. Šī organizācija arī sadarbojas arī Indijas eh, savvaļas organizāciju gadus atpakaļ tika izstrādāts arī buklets ar nosaukumu Skinning the Cat, novēlkot kaķu mādu. Varbūt īpaši nav pievilcīgs nosaukums, bet šis ir ārkārtīgi steidzami risināms jautājums, jo runa ir par potenciālu tīģeru populācijas izmiršanu un Esmu priecīga, ka šis jautājums ir dienas kārtībā. Ir arī vēl pēdējo gadu laikā mēs, piemēram, 2006. gadā izsniedzam rakstisku deklarāciju, kur mēs arī uz, uzdevām jautājumus gan es, gan arī citi kolēģi, gan komisijai, gan padomē. Es vēlētos atsaukties uz Krīs Deivis uh, jautājumiem. Vispirms par atbildi attiecībā uz Ķīnu Viena no lietām, kur uzsver eksperti, kā viens no centrālajiem jautājumiem, ir jautājums par to, ka ir jāsaglabā e, tīģeru kaulu tirdzniecība Ķīnā. Ka ir jā, jāuztur šis aizliegums e, tirgot uh, ir, ir atļauta um, legāla tīģeru kaut izniecība, tad tas varētu tiešām skārt lielu daļu pasaules tīģeru populāciju. un tas varētu nodarīt ārkārtīgi lielu kaitēm līdz ar to tīģeru populācijai. Vai ko komisijai īpaši skatīties šo jautājumu ar Ķīnu sarunās? Protams, ka Ķīna varbūt atbildēja, ka tas ir iekšējais politisks jautājums, bet vai komisija bija gana, gana uh, drosmīgi, lai vispār runātu par šo uh, aizliegumu jautājumu? jo daudz pieļauj, ka ķīnieši eh, cer, ka šis aizliegums tiks atcelts. Otrkārt par finansējumu. Kad mēs 2007. gadā ar kolēģi uzdevām jautājumu, tad komisija sacīja, ka Indijai tiek nodrošināta tehniskā palīdzība un finansējums, bet šis piedāvājums netika pieņemts. Uh, Es domāju, ka tagad Indija ir izveidojusi tādu no, uh, savvaļas nozieguma bīroju vai šajā kontekstā. Eiropas Savienība varētu atkārtot šo piedāvājumu un vēlas īpaši palīdzēt uh, šim uh, birojam. Treškārt, komisija varētu veicināt īģeru samitu Āzijas vai ASEAN ietvaros, vai komisija kaut ko tādu varētu uzsākt. Es zinu, ka ir ļoti daudz citu svarīgi jautājumi pasaulē, ekonomika, pārtika un tam līdzīgi, un tomēr. Un visbeidzot. Vēl viens jautājums. Vai katrā valstī ir kārtīgi ir vēstnieks, pārstāvis vai komisija? Varbūt kādu Bolivedas aktieri, kurš varētu iestāties par tīģeru tiesībām vai par kādu slavenu aktieru Ķīnā, kurš varētu aizstāvēt tīģeru tiesības. Proti, mums ir jāpievērš uzmanība un mums šajās valstīs tiešām ir jāgūst tautas atbalsts lai mēs varētu um, šo darbu veikt veiksmīgi, jo ar to vien nepietiek, ja tikai rietumos cilvēki atbalsta šo tīģeru populācijas saglabāšanu. Un gribu arī līdz ar to piekrist Kris sacītajiem, um, ko komisija vēl var darīt, vai komisija uzskata, ka Eiropas Savienība jau dara gana daudz. Paldies! Paldies! Bauvis kungs, lūdzu! Priekšsēdētāji, es domāju, ka es jau esmu atradis jau aicinājumu pēc darba šajā parlamentā tīģera, tīģera vēstnieks. Bet es gribēju uzdot pavisam īsu jautājumu. Un patiesībā tas ir ļoti nopietns jautājums, protams. Tirsniecība ar tīģeriem Un eh, man drīzāk satrauc dažādas tīģeru ķermeņa daļas, kas tiek izmantotas Ķīnā tradicionālas medicīnas ražošanā un arī. Eh, ļoti bieži eh, šī, šī te tirsniecība notiek ar internetu starpniecību, nevis tik daudz čersojot robežas. Uh, Un es gribētu zināt, ko komisija dara, lai pārbaudītu, piemēram, Google un tam līdzīgas eh, internetu mājaslapas, kurās tiek piedāvāti medikamenti, kuros, ir, kur ražošanā ir izmantot dažādas tīģerķermeņa daļas, un ko komisija dara, lai eh, Google eh, nenovirzītu uh, patērētājs uz šādām te mājaslapām. Tad, tad varbūt ko varētu darīt tīri, lai cīnītos pret šo tirniecību internetā. Paldies! Paldies, Balvis kunga, Dāls kundz, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es pavisam uzmanīgi uzklausīju komisijas atbildi uz Deivis kunga jautājumu. Un kamēr mēs gaidām, likumdošanu, kas tiks pieņemta pēc komisijas konsultācijām, man rod zināms bezcerīgums par to, vai tik tiešām ir satraukums par šo jautājumu, satraukums par bioloģisko daudzveidību. Man šķiet, ka diemžēl šie jautājumi tiek atstāti novārtā, tad, kad, piemēram, runa ir par pētniecību. Es gribētu, lai komisija atgādinātu, kā tā definē šīs te sūgas, jo varbūt tomēr ir zināms interpretācijas atšķirības. Man šis jautājums satrauc īpaši klimata pārmaiņu cīņas ietvaros. kad mēs runājam par ekosistēmām un par bioloģisko daudzveidību. runa varbūt nav tik daudz par svešo sugu ieviešanu, bet drīzāk par to, ka zin, dažas sugas pārvietojas no vienas puslodes uz otru. Tāpat ir vērojami arī zināmas izmaiņas dzīvnieku uzvedībā. Tas jau īpaši attiecas uz zivs sugām, kas pārvietojas arvien vairāk un vairāk uz ziemeļiem, tāpēc ka temperatūras okeānos un jūrās paaugstinās, un tas izraisa dzīvotņu pārmaiņas. Es gribētu saprast, uh, kur tieši sākas invazīvās sugas un kur tās beidzas. Tātad es gribētu saprast, kā mēs tieši to definējam mm, ko tas viss nozīmē attiecībā uz um, kolonizāciju no šīs sūgas. Dāls Kun saka priekšsēdētājs, vai jūs runājat par nākamo jautājumu? Es šķiet runāju par abiem jautājumiem kopā, saka Dāls Kunze. Tikai tīģeri šobrīd, ja? Ta, tādā gadījumā <laughs> es atvainojos. Ķeltu tīģers, diemžēl, pavisam nesen tika nogalināts. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar šīm debatēm, bet mēs to noteikti kaut kur varētu iesaistīt debatēs. Nu, es katrā ziņā pateicu to, kas man satrauc. Es katrā ziņā vēlreiz neatkārtošu to visu. Eh, es gribēju pieminēt nabaga sarkano vāveru Eiropā. Man jau ir apnicis eh, nepārtraukt vērsties eh, pie komisijas pārstāvjiem, lai noskaidrotu, ko viņi dara, eh, lai palīdzētu nabaga sarkanai vāverei. Ja tas, ko mēs darām attiecībā uz invazīvajām sugām, varētu tikt izvērtēts, um, izmērot to, ko mēs neesam izdarījuši, lai palīdzētu eh, sarkanajai vāverei, tad es domāju, ka mums uzreiz būtu skaidrs, cik daudz mēs esam paveikuši. Paldies, priekšsēdētāji! Īslers Begēns kundzei vārds lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es pieturēšos tikai pie tīģeriem un bioloģiskās daudzveidības. Es gribētu pateikties komisijai par diezgan izsmeļošo atbildi, kas tiek sniegt uz mūsu kolēģi Krīsu uzdoto jautājumu. Tiesa, es personīgi biju referente eh, ziņojumam par bioloģisko daudzveidību un kad mēs runājam par uh, kādu no šīm te sugām, bieži vien runa ir par sugām, kuras ir uz izmiršanas robežas. Un ir jāatgādina, ka tās sugas, kuras ir izmirušas, ir izmirušas uz visiem laikiem, tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu tās sugas, kuras vēl ir un eksistē, un tas jo īpaši attiec uz tik prestižām sugām, kā piemēram tīģerim, kas ir mūsu mantojuma sastāvdaļa. Man būtu divi jautājumi attiecībās to, ko mēs darām Eiropā, un tas sasauc arī ar um, Bovis kungu uz to, to jautājumu. Jūs teicāt, ka uh, tas tiek atzīts par organizēto noziegumu, tātad tas ir paties noziegums, šī tirsniecība ar, ar tīģeru sugām. Vai jums ir zināms, eh, kāda ir situācija eh, tirsniecības jomā, vai jūs zināt, kas ir pieejams? Uh, no tīģeriem, teiksim, Eiropā, vai jums ir saikne ar starptautiskajām muitas organizācijām, vai jums ir kādi uh, statistikas dati, jo īpaši ņemot vērā, ka tagad ir jaunas tirsniecības metodas, piemēram, izmantojot internetu, vai muitas iestādes spēja izsakot šai nelegālajai tirsniecībai. Un kas attiecas uz šiem te finanšu resursiem, jūs minējāt vienu miljonu eiro. Uh, apvienotajām nācijām un arī pasaules muitas organizācijai. Man jāsaka, ka es neesmu īpaši labi informēta par to, kāda ir situācija šobrīd, bet jāsaka, pirms pāris gadiem tirsniecība ar šīm sugām, tās apgrozījums bija daudz lielāks nekā nelegālo narkotiku tirsniecība. Un Diemžēl šī tirzniecība turpinās, vai, jū, vai jūsu uh, rīcībā būtu informācija par statistikas datiem attiecībā uz apgrozījumu šajā jomā? Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Civikungam. Eh, Paldies! Sākotnēji daži kolēģi vēlējās izstrādāt rezolūciju par šo jautājumu, bet, diemžēl, darba grafiks bija pārāk blīvs, un mums vajadzēja aprobežoties ar jautājumiem. Es arī gribu izteikt dažas piezīmes. Tas ir labi, ka mēs uh, apspriežam šo jautājumu, bet realitāte ir tāda, ka Ķīnā ir ļoti daudz identificētu tīģeru, audzētavu un veikalu, kas uh, darbojas uz problēmām un arī. Uh, Arī kolēģis no Indijas bija šeit un arī runāja parlamentā. Un pastāv ļoti daudz šo tīģeru peikalu Ķīnā, un es iedomājos, jā, ķīnieši saka, ka mē, jā, mēs darīsim, mēs aizliegsim, dialogs ir ļoti uh, līdzens, bet realitātē viņi nepildo, ko viņi saka. Otra lieta. Tiešām esmu priecīgs, ka Kris uzdeva jautājumu par uh, Eiropas uzņēmumiem, ko Eiropas uh, ko uh, uzņēmumi dara, lai neiznīcinātu tīģeru dzīvotnes bet uh, ne tikai Eiropas uzņēmumi, bet arī citi uh, nodara kaitējumu dzīvotnēm, bet mums nav mehānismu mūsu rīcībā, lai cīnītos pret uh, nelegālu mežu izciršanu. Pašlaik tīģi dzīvotnes tiek iznīcināts, tīģiem nepieciešams liels dzīvotnes, un mums nav mehānismi, lai mēs liektu nelegālu kokam iekļūt Eiropas tirgu. Ir, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments pieņemtu nepieciešamo likumdošanu, un pie tā arī mēs strādājam. Un vēl viena lieta aicina komisiju, mums ir jāpātrina procesu eh, procedūru par eh, šiem eh, vienošanām. Mēs esam tikai nu, parakstījuši vienu nolīgumu. Un uh, mums ir jā, jāparaksta šī nolīguma ar Indiju vai Ķīnu, kuru mēs varētu arī tādējādi atrākāt uz netīģi jautājumu. Ja, dank u wel. Dan is nu het... Paldies. Un tagad vārds komisijai. Langidorf kungam. Liels paldies! Es mēģināšu atbildēt jautājumus tik labi, cik varu. Neesmu pārliecināts, ka varu sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, bet esmu priecīgs, dzēt, ka eh, šīm eh, svešajām eh, invāzīvajām sugām tas attiec uz otru punktu, un to atbildēs kolēģi. Pirmais jautājums. Deivis kungs jautā, vai esam atmierināti ar Ķīnas sniegto atbildi. Mums ir pirmā atbilde atbildos uz Eh, Hāgas KAP 40 rezolūciju, saņēmām šo informāciju 2008. gada jūlijā pastāvīgajā komitejai, un šī atbilda nav pilnībā apmierinoša. Līdz ar to mēs un arī cits par, parakstītā puses eh, aicinājuši Ķīnu atkal ziņot eh, par šiem rezolūcijā minētajiem jautājumiem un sniegt informāciju par to 2009. gada jūlijā pastāvīgajā komitejā. Tātad uz Ķīnu ir izdarīts spiediens, lai tā varētu mums sniegt daudz pilnīgāku informāciju par to, ko tā grasās darīt. Mēs arī um, runā par šiem jautājumiem divpusējās uh, sanāksmēs ar, Ķīnā, ar Ķīnu, un to arī mēs turpināsim darīt. Runājot par finansējumu, vai mēs varam, dar, varam darīt ko vairāk? Uh, Mēs plānojam arī darba grupu īstenot, kur tiks skatīti specifiski tīģeri jautājumi. Pirmā notiks šī gada sākuma, pirmajā pusē, un arī mēs skatīsim jautājumu par to, ko mēs varam darīt attiecībā uz mūsu finansējuma programmam IRTP, kur esam finansējuši šo pirmo kapacitātes attīstību programmu finansēšanu. Būs vēl arī otrs etaps otrs posms un raudzīsim, ko mēs varam darīt eh, šajā otrajā posmā, lai uh, specifiski risinātu tieši tīģeri jautājumu. Tad ir arī jautājums par to ir iespējami arī vēl citi finanšu avoti, vai tie ir pieejami. Mēs Indijai un citām valstīm esam sacījuši, ja viņi pieprasa, tad viņi var meklēt esošās finansējuma iespējas, bet arī valstī ir jāizsaka šis pieprasījums, lai eh, piekļūtu šiem eh, finanšu, finanšu programmām, kur arī ir viņiem pašiem šīm valstīm ir tātad jāpieprasa šīs finansējums. Mēs jau vairāk kārt esam sacījuši, ka šāds finansējums ir iespējams, bet šīs pašas valstis, eh, tām ir jābūt tām, kurām ir jāizsek šis pieprasījums pēc eh, specifiska finansējuma, lai varētu eh, cīnītos, eh, cīnīties pret savvaļas tīģeru tirzniecību. Ko parlaments var darīt? Protams, jūs varat mums palīdzēt arī īstenot divpusējos kontaktus ar Indiju un citām valstīm, lai varētu uh, informēt viņus par problēmu un arī informēt par to, ja viņi vēlas, tad finansējums ir pieejams. Viss ir atkarīgs no sadarbības programmām ar, ar katru atsevišķu valsti. Startautiskā tirzniecība, tīģeru, tīģeru eh, produktu aiz, eh, tirzniecība būs un paliks aizliegta. Tā jau tas ir bijis vairāk kā 34 gadus un kopš Vašingtonas eh, konvencijas, kur tā stāsies spēkā, jautājums ir par to, ka ir, protams, eh, šī nelegālā tirzniecība. Tā notiek, un eh, tad arī atbild uz vienu no jautājumiem, kas tika uzdots par šīs nelegālās tirzniecības apjomu OCDE. Mēs pieprasījām pētījumu, lai varētu identificēt nelegālo tirzniecības, eh, tirzniecību avotus un savvaļas, tirznie, savvaļas dzīvnieku tirzniecība, koku tirzniecība, atkrituma nelegālā tirzniecība. Un arī tad koncentrēsimies uz, lai apzinātu, kāda ir šīs nelegālās tirzniecības apjoms, un otrs posms raudzīsim, kādi varētu būt pasākumi, lai mēs varētu tos piemērot dažādās jomās un līdz ar to cīnīties par šo nelegālo tirzniecību. Tā būtu viena no atbildēm, kādu sniedzam mēs par nelegālo koku tirsniecību un kas attiec arī uz tīģa dzīvotnē. Mēs strādājam pie šī jautājuma, aktīvi mēs strādājam. Ir arī mūsu priekšlikums par progresu, kas būs veicam šajā jomā. Vienīgā lieta, ko varam teikt, ir, ka mēs darām visu iespējamo Tā skaitā arī sadarbībā ar Ķīnu, kur mēs arī īstenojam dialogu, runājam arī par nelegālo uh, koks, nelegālās koksnes tirzniecību un iekšējā tirzniecība. Šis ir jautājums kuram arī ir saikne ar savvaļas dzīvnieku tirzniecību, būs arī starptautiska darba grupa, kas notiks, kur sanāks februāra beigās Kanādā, kur tieši skatīts tiks jautājums par uh, tir, šo nelegālo tirsniecību. Un pusdiena arī tiks veltīta e, jautājumiem, kas attiecas uz tirsniecību, kas notiek ar, ar internetu starpniecību. Es ceru, ka tādējādi esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Un eh, arī tātad pieņem zināšanā, ka šis jautājums tiešām ir ārkārtējā kārtā risināms un eh, mēģināsim arī jums sniegt pozitīvas ziņu, ziņas, jo īpaši jūlijā, kad eh, mēs tiksimies visaitis pusēm pastāvīgajā komitejā. Paldies! Dank u wel, meneer Langendorf. Dan, uh... Paldies. Paldies, Langendorfa kungs. Līdz ar to mēs esam šo jautājumu pabeiguši. Un eh, tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības punkta numur septiņi. Un es vēlos vispirms dot vārdu komisijas pārstāvim. Anitelā. Anne Teller, you have the floor. Anna Telēt, lūdzu, jums vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka šis jautājums ir saistīts ar mutisko jautājumu, kas tiks izskatīts plenārsēdē, vai tā ir? Tad eh, es eh, atstāšu komisijas ziņā atbildi plenārsēdē, bet uh, gluži vienkārši, vai, lai sniegtu skaidrojumu Doils kundzei, tad es gluži vienkārši gribēju teikt, ka jautājums par invazīvajām sugām ir atzīts no komisijas e, puses kā pieauguša problēma Eiropā, un mūsu politikā bija trūkumi, tāpēc komisija ir pieņēmusi paziņojumu pagājušā gada beigās kuras mērķis bija izsenot Eiropas stratēģiju pret invazīvajām sugām, un te ir paredzēts vairākas iespējas. Šobrīd mēs konsultējamies ar institūcijām, tā izskaitā ar Eiropas parlamentu, arī ar dalību valstīm un iesaistītajām pusēm, un drīzumā nāksim klajā ar priekšlikumu 2010. gadā. Paldies, priekšsēdētāji! Dank u wel. Dan... Jā, paldies. Kris Deivis. Nē, viņš nē, tagad Karolēna Džeksona. Man īstā skaidrs no komisijas sacītā, vai invazīvās sugas attiecas arī uz augām, kā arī sarkankrūtītes. sarkanā vāvera. Te nav gluži kādas ir Londonā parkos. Vai varētu paredzēt kādu finansiāla palīdzība? At... No dažām invazīvām Himalajas sugām. Uh, augu sugām un arī augu sugas, kas ir no, nāk, no, importēts no Japānas, kas ir liela problēma apvienotā karalistē un arī Strasbūrā. Vēl viens Strasbūras problēma. John Powers. Well, I, <coughs> I, I perhaps ought to ask Caroline Jackson whether she Es gribētu pajautāt Džeksons kundzei, vai viņa to ir ieviesusi Strasbūrā kā eh, daļu no plāna. Bet ja nopietni, tad ja mēs eh, gaidām līdz 2010. Eh, gadam, tad pastāv nopietns risks tam, ka šī sarkanā vāver būs eh, pilnībā izmirusi. Es domāju, ka ir 3 miljoni pelēko vāveru Lielbritānijā, bet sarkano vāveru ir tikai 120 tūkstoši, un to skaits ar katru dienu samazinās vai komisija varētu apstiprināt, ka uh, konvencijas par bioloģisko daudzvedību ietvaros komisijai ir zinām atbildība, jo šī konvencija m, paredz, ka parakstītājiem pusēm ir jādara kaut kas, lai cīnītos pret uh, tām sugām, kuras apdraud uh, pamat sugas. Tātad mēs gribētu zināt, kas tiek darīts, lai tās aizsargātu un nevis, eh, gluži vienkārši gribam dzirdēt, ka būs jauni priekšlikumi, ar kuriem komisija nāks klajā nākotnē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi mums, tas ir svarīgi Itālijai, tas ir svarīgi eh, Francijai, jo šīs sugas pārvietojas. Tās nav gluži vienkārši ierobežotas tikai Lielbritānijā vai Īrijā. Bet, protams, ir arī arī citas sugas, kuras es vēl varētu minēt, sugas, kas apdraud, eh, piemēram, eh, ozolu audzes un, un citas. Citi augi, kas izraisa arī astmu, piemēram, un, un citādas alerģiskas reakcijas. Tātad, uh, Ir, tās ir lietas, pret kurām komisija varētu cīnīties, e, un e, Eiropa kopumā varētu cīnīties, tāpēc es labprāt dzirdētu no komisijas, ko tā dara konvencijas ietvaros, un ko tā grasās darīt arī turpmāko gadu laikā. Davis. Well, Davis kungs, jā, Septītais jautājums ir tieši veltīts padomēji. Šeit nav jautājums tikai, kas attiecas no, atkarīgs no komisijas, bet šeit ir runa par pārvaldības jautājumu. 27 dalību valsts, kuras uh, mēģina arī apturēt šīs bioloģiskās daudzveidības attīstību tuvāko divu gadu laikā. Un, Es gribētu zināt, kādi ir skaitļi vispār, cik bieži par šo jautājumu tiek, ru, tiek runāts padomē, vai tas būtu vidas padomē vai citā padomē lauksaimniecības, piemēram, kur būtu jāskata šie jautājumi. Manuprāt, šīs ir viens no lielākajām cerībām un. Taču termiņš jau ir pagājis un tad ir Kad liekas, ka nu, ir tik daudz laika, un tad cilvēki arī valdības var izteikt uh, solījumus, bet nu, laiks iet uz priekšu, un tad ir jāsāk rīkoties. Un tagad padomā atrodas šajā situācijā, jā, ja mēs šeit runājam par sugzudumiem, par dzīvības zud, uh, izušanu pasaules, nu, mums ir jādara daudz vairāk, un padomā atrodas vislabākajā situācijā, lai to darītu. Dāls kundz, lūdzu. Paldies, priekšsētē par jūsu pacietību. Uh, Vai es varu jautāt komisijai atbildēt, kā definīcija ir izmantot, lai varētu definēt šo invazīvās sugas, kur beidzas šīs uh, sešās invazīvās sugas, jo ir jau arī klimata izmaiņas, uh, kuras uh, arī ievieš iz, izmaiņas realitātē un Šis sarkanā vāvera ir tikai piemērs, tas ir vieglāk saprotams piemērs. Karolīna minēja invazīvos augu sugas, ir ārkārtīgi daudz kaitējums, kas ir izdarīts mūsu ekosistēmām, biodaudzveidībai un arī cil, dzīvnieku dzīvotnēm. Jo rodas daudz šo svešo invazīvo sugu, vai nu apzināti vai neapzināti, tās ir nokļuvušas Eiropā pēdējo gadsimt, pēdējā gadsimta laikā. Un patiesībā tas ir ļoti nopietns jautājums. Un esmu bažīgi par to, ka vēl divi gadi pirms atkal izstrādāts jauns priekšlikuma projekts, lai atkal nonāk līdz plenārsēdē un tam līdzīgi, manuprāt, mums vismaz če, nebūs nepieciešams vismaz četri gadi, lai atkal Eiropa varētu kaut ko konkrētu pasākt šajā jomā. Un tad varbūt es uzdošu tā kā jautājumu komisijai Pašlaik nav nekāda e, šīs. E, šī retrospekcija nav atļauta, ņemot vērā par jauno likumdošanu, bet vai būs iespēja e, skatīt šie pelā, arī pelēkos un sarkanās fāvers jautājumi, no kura brīža mēs skatīsim šo situācijas attiecībā attiecībā uz invazīvajām sugām? Uh, Arī tālēšiem ir jāpievērš uzmanību šiem sarkaniem fāvriem, jo tad, jo nebūs vairs uh, vielas, ko mēs laikam. Un kā varētu ciest arī Itālijas uh, ražotāji. Varētu notikt, būt nu, nodarīts ļoti liels ekonomiskais zaudējums arī. Uh, gan Eiropā, gan visur citur pasaulē, un šo jautājumu mēs neesam līdz šim skatījuši gan nopietni. Paldies! Voordat we nu dit agendapunt afsluiten. Paldies! Es gribētu piedāvāt noslēgt debats par šo jautājumu. Mēs tātad runājām par iespējamām metodēm, ar kurām mēs varētu aizsargāt uh, pamatsugas un cīnīties pret invazijām sugām. Kurš vēlas uzdot šo jautājumu komisijai? Un kurš vēlas, lai mēs uzdot to padomē? Nīmā. Kurš pret? Ne, neviens. Tātad šis jautājums arī ir pieņemts. Ik uh, zie dat uh, de socialistische fractie zich uh, onthouden heeft bij deze stemming. Is dat juist? Es redzu, ka sociālistu grupa atturējās šajā balsojumā, vai tā ir? Tātad sāksim vēlreiz. Kas par to, ka mēs uzdodam jautājumu padomēji? Tātad vienbalsīgi pieņemts. Priekšsēdētāji, saka Sakonīkungs. Mēs neaturējāmies. Mēs vienkārši uzskatām, ka šī diskusija ir par daudz ieilgus. Jā, jums taisnība atbild priekšsēdētājs. Nākamais punkts darba kārtībā. riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti. Referents, diemžēl, nav šeit, un Hasī kundze pārņems. Lūdzu, jums vārds. Kiitoksia, puheenjohtaja. Toivon, että tämän voin esitellä lyhyesti, koska todella aika... Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka varēšu skaidrumos būt visam īsa. Mēs esam patērējuši ļoti daudz laiku otrai tēmai. Ir jautājumi, kas attiecas uz um, skaņas samazināšanu un arī saķera slapju ceļu un degvielas patēriņu. Eiropas riepu tirgus ir ļoti konkurētspējīgs, bet patērētāji īsti nesaņem adekvātu informāciju, kas attiecas uz dažādu uh, riepu raksturu lielumiem. Līdz ar to cena un arī uh, ražotāja reputācija galvenokārt nosaka patērētāja izvēlu, un mūsu mērķis ir uzlabot situāciju. Divdesmit no trīsdesmit līdz trīsdesmit procentiem no enerģijas kur patērē autotransports, ir um, patērēta tieši ņemot vērā arī ieprāksturu lielumu, kas attiecies uz viņu um, pretestības mazināšanu. Šī uh, vidēja riepu bērze ja tā tiktu uzlabota, tad uh, samazinātos par 50% deg, uh, degvielas uh, patēriņš autotransportā. Un tas nozīmē, ka patērētāji arī iegūtā savu naudu atpakaļ 8 mēnešu laikā. Mm, mērķis ir informēt labāk patērētājus, lai tie varētu arī veikt attiecīgi savas izvēles, iegādājoties uh, riepas, kuras var samazināt, uh, kuras ir degvielu taupošas. Bet arī labākās rības pasaulē nesamazinās degvielas patēriņu, ja a, paša šofēra varbūt uzvedība un braukšanas veids nav gana kvalitatīvs. Un arī tad, ja tas neko nedos, ja arī dažu autotransportu motors ir ļoti um, degvielu patērējošs. Runājot par riepu radīto arējo rites troksni un saķer ar slapju ceļu. Arī šie kritēriji ir ļoti liederīgi. Rebeka Hārms izniegtie grozījumi, to mērķis ir uzlabot komisijas projektu tekstu un mērķus, piemēram, runājot par troksni. Vajadzētu arī informēt par autotransporta izraisītiem decibeliem. Un Hārms kungs vēlas arī, lai izveidot, komisija izveidot arī tīmekļa vietni, kur būt, pat, patērētēm būtu pieejama arī visi, visa attiecīgā informācija. Danku vēl, Matrāva Hasi. Het woord. Paldies, Hasī kundze. Kalēna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs, arī mēģināšu runāt pēc iespējas īsāk. Hasī kundze galvenokārt, um, protams, koncentrēja savu uzmanību galvenokārt uz degvielu taupošiem aspektiem un arī trokšņa aspektiem, bet, protams, nevajadzētu aizmirst arī par drošību, kas arī ir saistīta ar. Uh, automašīnu lietošanu, tāpat, uh, piemēram, um, bremzēšanas ceļu un bremzēšanas ceļu uh, uz slapja ceļa. Es gribētu atgādināt, ka neviens savu prieku pēc neiegādājas jauns riepas, varbūt kāds no kolēģiem, bet patiesībā parasti tas tā nenotiek. Un tāpēc ir jāinformē patērētājs pēc iespējas labāk, un mēs varētu, zināmā mērā, uzlabot komisijas priekšlikumu. Vispirms eh, komisija eh, piedāvā to, ka varētu pievienot etiķētas, bet es domāju, ka tas es domāju, ka tas īpaši nedarbosies, jo patērētāji nedodas uz veikaliem, lai apskatītu tur uz vietas riepas, drīzāk izmanto katalogus, tāpēc es nedomāju, ka katrai e, riepai būtu jāpievieno šāda te etiķeta. Es domāju, drīzāk ir jānodrošina tas, ka šī informācija ir pieejama brošūrās. Es neiebilstu pret uh, e, um, referents ideju par mājas uh, lapu, bet es iebilstu pret šo, e, piemēram, ideju par to, ka varētu ievietot informāciju par riepu rītas pretestību un tam līdzīgiem pasākumiem. Protams, ka ir jācenšas sniegt patērētājiem pēc iespējas vairāk informācijas, bet es domāju, ka e, iz, izmaksas, kas ir saistīts ar šādas informācijas e, sniegšanu, ir pārlieku liels un, un šis priekšlikums nav pietiekam līdzsvarots. Es domāju, ka nav te e, pamata ieviest papildu izmaksas. Tie arī būtu galvenie komentāri, un es esmu gatavs strādāt ar Harms kundzi pēc iespējas tiešāk. Paldies! Dankjewel, Martin Kellenen. Dan is nu het woord aan Paldies! Grotas kungs, lūdzu! Priekšsēdētājs ierunā šīs, tas ļoti loģisks solis. Tagad ir arī Kliņēns Koni ziņojums decembrī būs arī papildinošie pasākumi. Un tur, protams, pie tā pieder arī efektivitātes uzlabošana. Riepām ļoti svarīgi ir, ka centrā būtu drošība. To teica arī iepriekš runātais Mārtiņš Kavenens. Ražotāji ir izgudrojuši inteliģentu pieeju, un līdz ar to tas ir arī nodrošināts. Kas attiecas uz uz šo priekšlikumu, kas to padara tik eh, simpātiski. Eh, Sarkonijas ziņā mēs runājam tikai par jaunajām mašīnām, bet šeit šajā gadījumā ir runa arī par riepām lietotajām automašīnām. Arī tās gūs labumu. Tas nozīmē, ka arī šajā sektorā varēs eh, ietaupīt CO2 un arī tas attieksies uz tiem patērētiem, kuri nevar atļauties jaunu automašīnu. Apmēram 10% varēs ietaupīt. Žā, protams, ka ziņotāja šodien nav ieradusies, jo man bija daži jautājumi viņai. Bet varbūt, ka kolēģi Hasikuns to varēs atbildēt, kas attiecas uz eh, grozījuma 18 svītrojumu. Es to īsti nesaprotu, kādēļ tur vesela rindiņa nosvītrota. Un arī, kas attiec uz interneta lapu, tad man tur ir jautājums komisijas pārstāvim, kas attiecas uz birokrātisko slogu. Beig beigās uh, bū, ir jāmaksā par to, ja kāds ieliek mājaslapu internetā, un ir jautā, tad ir atbildēts arī uz komisijas jautājumu, bet arī kā šī direktīva ietekmēs riepu piegādi. Un mēs do, ļoti daudz esam diskusējuši par šo sīko daļiņu emisiju izmešiem. Uh, cik lielā mērā tas viss tiks ietekmēts, kā riepu berze jau izraisa šīs sīkās daļiņas putekļus, un uh, es gribētu komisijas paskaidrojumu par šo jautājumu. Vēl mums vajadzētu padomāt, vai tā būtu direktīva vai regula. Arī uz to es gribētu no komisijas atbildu un pamatojumu, kādēļ tā būs direktīva un nevis regula. Kas attiec uz marķējumu, Harmsas kundze. Uh, ir prasījusi. Tagad ir trīs marķējumi - degviela, efektivitāte un eh, šis, eh, eh, šī mm, berze. Bērzes pretestībai vajadzētu vēl tur tikt iekļauta. Es saku Harms kundze, bet īstenībā es to neskatu par pamatojumu, jo tas jau ir degvielas efektivitātes aprēķinā, un to izmanto šie pārdevēji. Manuprāt, to vajadzētu visu veidot vienkāršāku, nevis tik ārkārtīgi sarežģītu, tā lai katrs patērētājs varētu vienkārši doties uz veikalu vai izmeklēt sev riepas kādā katalogā, kur būtu ļoti vienkāršas viss izskaidrots. Tas, ko Harmsas kundze saka par decibelu, Tas ir ļoti labi pateikts, jo ļoti, mazā, ļoti maz patērētājs zina, ka 3 decibeli tas nozīmē, ka tas ir divreiz skaļāks troksnis. Eh, tas ir logaritmisks kāpinājums, tādēļ Harms kundas priekšlikums ir labs to, kā tādu lukseforu, tādu nu, trīs gaismām parādīt. Kā tas tieši izskatīsies, kāds būs šis mērķējums, beig beigās ir jāpaskatās, es noteikti iesniegšu grozījumu priekšlikumus, es arī esmu ļoti interesēts, ko uz to atbildēs komisija. Paldies! Ja, ik zou zelf nog één opmerking aan willen toevoegen. Mm. Auto, auto. Es arī no savas puses gribētu ko piebilst autoražotāji. Par ražo visai lētas riepas un kuras ir gan sliktas kvalitātes, un patērētājs par to nav informēts. Viņš arī, viņam nav tāda zināšanas, lai varētu apstrīdēt šo faktu. Patērētājs mm, līdz ar to izmanto daudz vairāk degvielas un arī riepas nolietojas daudz ātrāk. Uh, labākas riepas pastāv, bet, protams, ka tās maksā dārgāk. Bet uh, no nu, tā jau ceļš patērētais komisijai tiek dots vārds. Vai komisija vēlas ko izteikt? Yes. Paldies, priekšsēdētāji. Ja es gribētu runāt par dažiem jautājumiem. Vispirms es gribētu pateikties Harms skundzē par lieliski paveikto darbu un paldies arī par iespēju diskutēt šajā komitejā par priekšlikumu, kas mēs ceram būs noderīgs gan lai ietekmētu, lai ietaupītu mm, degvielu, gan arī, lai panāktu lielāku drošību patērētājiem. Mēs eh, uzklausījām diezgan daudz jautājumu eh, diezgan daudz jautājumu parādās arī Hārms kundzes ziņojumā, bet par dažiem es gribētu īpaši diskutēt. Tā piemēram par šo jautājumu par troksni. Protams, ka troksnis ir traucēklis un noteikti par to ir jāsatraucas. Bet mēs uzskatām, ka pārējie parametri kuri arī parādās uz šīs etiķetes, ir daudz svarīgāki patērētājiem, eh, proti eh, degvielas taupīšana un drošība. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet eh, troksnis, troksnis drīzāk parādās ārpus automašīnas. Tas ir troksnis, no kur cieši citi, nevis pats braucējs. Tāpēc mums šķiet, ka patērētājiem varbūt īpaši neinteresē, cik uh, lielu uh, troksni rada viņa automašīna. Mēs arī uz, uzskatām, uh, ka ja mēs uh, lielāku uzmanību pievērsīsim troksnim, tad patērētājs mazāk uzmanību pievērsīs šiem tie abiem pārējiem aspektiem, kas parādās uz etiķetes, un mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums ir līdzsvarots, tajā ir līdzsvars starp šiem abiem parametriem, un uh, kas attiec uz troksni, tad ir iespējams noskaidrot, kāds ir uh, riepu radītais troksnis, to var noskaidrot uh, arī uh, um, publiskā iepirkuma gadījumos, un te var arī saņemt nepieciešamo informāciju, un informācija arī par trokšņu radīto ietekmu uz vīdi. Vēl viens jautājums. Mēs runājam par to, ka, eh, zinām, informācija varētu parādīties arī uz riepu sienām, bet ņemot, bet mēs uzskatām, ka tas nesniegs vēlamo rezultātu, jo eh, uz riepām parādīsies vēl vairāk informācijas, ne tikai eh, šī te vissvarīgākā informācija, piemēram, informācija par eh, riepu spiedienu. Tas arī ir ļoti svarīgs aspekts eh, gan enerģijas patēriņas ziņā, gan drošības ziņā. Jūs visi zinat, cik grūti ir uh, noskaidrot, kāds ir nepieciešamais spiediens riepām, ja nav attiecīgās informācijas uz riepu sienām. Tātad, ja mēs papildinām to visu vēl ar papildus marķējumu, papildu informāciju, tad uh, cilvēki mazāk informāciju pievērsīs uh, eh, riepu spiedienam. Mēs uzskatām, ka tā nav noderīga informācija un tā nesniegs vēlamo rezultātu. Vēl tika uzdots jautājums par šo klasifikāciju un ir viena uh, klase, kas varētu teikt, nesniedz nekādu informāciju. Bet es gribētu teikt, ka mūsu mērķis ir varbūt radīt, zināmā mērā, mākslīgu uh, rezultātu, bet tomēr sniegt nepieciešamo informāciju ar etiķetēm. Mēs uzskatām, ka ja mēs paredzam šādu te tukšo klasi, ja tā varētu teikt, eh, tas tomēr ļaut patērētājiem saņemt eh, informāciju, kas būtu viegli uztverama. Un tas, ka mēs paredzam vairākas klases, patērētājs vairāk uzmanības pievērsīs šīm klasēm un centīsies, eh, centīsies panākt šo te augstāko klasi. Ja eh, šī, šīs te klases būs pārāk eh, līdzīgas, tad neizdosies panākt vēlamo efektu, neizdosies pievērst patērētāju uzmanību tam, ka ir nepieciešams tātad iegādāties šo augstākās klases produktu. Vēl vairāki punkti, par kuriem deputāti runāja, tā piemēram, tas, ka ziemas riepas neprādās priekšlikumā, jā, tas tik tiešām ir piemērots un komentārs vietā no referenta puses. Mēs uzskatām, ka uh, šo detaļu varētu precizēt komitoloģijas ietvaros. Vēl viens svarīgs aspekts kas parādījās eh, ziņojumā, ir par šīm te papildus kārtām uz riepām. Tās tik tiešām neparādās šajā priekšlikumā, arī par to mēs ilgstoši diskutējām, bet nonācām pie slēdziena, ka vajadzētu to atstot, atstāt ārpus aptvērumu šobrīd. No vienas puses tāpēc, ka pat labāk mums vēl nav nepieciešamo uh, mērīšanas metožu, lai uh, klasificētu to un uh, lai ražotājs to varētu arī attiecīgi norādīt. Un otrkārt, daudz kas ir atkarīgs no tā, kādā veidā šī papildus kārta tiek uzlikta uz uh, riepas un katrai kombinācijai būtu jāparedz īpaši testēšanas metodu, un te jau atkal jāsaka, ka testēšanas izmaksas būs milzīgas, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka zināmā mērā tiktu izjaukt uzņēmēja darbība uzņēmēji darbība, kas tomēr no vīdes aizsardzības viedokļa ir svarīga, jo šīs riepas var šādā veidā atjaunot, uzliekot papildus kārts, un, un tās nav gluži vienkārši jāizmet. Un tas attiec arī jo īpaši uz smagajām automašīnām. Tāpēc mēs pagaidām neesam to iekļāvuši priekšlikuma aptvarmā, bet tas nenozīmē, ka vēlāk pārskatot šo direktīvu mēs uh, to neparedzam. Mēs iespējams, ka to iekļausim pārskatīšanas stadijā. Tālāk vēl daži jautājumi. Debats, eh, par kurām tika runāts jau ītri komitejā, varētu rasties iespējas, ka komisija vēlas uzlikt etiķeti eh, visur un uz katras riepas, bet jums būtu uh, Eh, jāzina, ka uz katras riepas jau ir etiķete, kas norāda galveno, eh, galvenos rādītājus, tā piemēram, riepas izmērus, un lai būtu eh, tūdaļ saprotams, par kuru riepu ir runa. Tātad viss, ko mēs paredzam, ir nedaudz papildināt šo etiķeti, lai iekļaut nepieciešamo informāciju. Nav runa par to, ka mēs ieviesīsim jaunas etiķetes, kas tagad tiks uzlīmēts katrai riepai. Mēs uzskatām arī, ka tas ir veids, kā nodrošināt to, ka informācija ir pieejama, lai pievērstu uzmanību uh, gadījumos, kad uh, šīs riepas tiek atkārtot pārdots un lai arī pircēji varētu saņemt nepieciešamo informāciju iegādājoties riepas. Un kā jau uh, deputāti norādīja, uh, runa te ir arī par uh, aizstā, riepām, uh, ar kurām tiek aizstāts uh, vecās, proti tās ir trīs ceturdaļas riepu tirgus apmēru. Un es, protams, esmu gatavs atbildēt uz papildus jautājumiem. Paldies! Dan is het woord aan mevrouw Hassie om het debat af te ronden. Kiitoksia, uh, kiitoksia kollegoille ja komissio. Paldies. Paldies visiem kolēģiem. Un paldies arī komisijai par jūsu viedokli. Es, protams, nevaru pilnībā runāt eh, Hārmsas kundzes vārdā, bet es noteikti nodošu viņas, eh, viņai jūs sacīto. Jautājums par informāciju, kāda būtu jāatspūgļo uz riepas. Es saprotu, ka izmaksas būtu visai minimāls. Man grūti iedomāties, ka izmaksas šajā ziņā varētu būt šķērslis, jo nu, tas tā nav. Un D klases ir šo dēsloks, lieksni. Var piekrist referentē, proti, mums ir šis marķējums no A līdz G. Tas jau ir noteikts patērētāju precēs, un ka A nozīmē kaut ko, B nozīmē kaut ko, C nozīmē kaut ko, līdz ar to būtu neloģiski, ja D klasifikācija paliktu tukša. Un arī, piemēram, leduskapju gadījumā ir A plus un A plus plus eh, kategorija, bet patiesībā to nāraidz veikalos. Tur vienkārši ir uzrakstīts A un tā ir labākā kvalitāte, bet A patiesībā ir tikai trešā labākā kategorija. Līdz ar to mums būtu jābūt daudz konsekventākiem runājot par marķējumu efektivitāti. Paldies! Danku, Frau Hasi. Paldies! Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš 11. februārs 12. Un balsosim vidas komitejā 16. martā. Un eh, Rūpniecības komitejā grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. februārs. Un ītras eh, komitejas balsojums notiks 30. un 31. martā. Un eh, šis jautājums tiks skatīts 2009. gada māja plenāra sēdē. Aicinu uh, Hasei kundzi pārņemt uh, priekšsēža lomu. No niin, hyvät ystävät ja... Un tā, godātie draugi, mums ir vēl viens punkts skatāms dienas kārtībā - atjauninātā sociālā programma. Anna Ferēra, lūdzu, vārds jums atzinums sagatavotājai. Paldies, eh, Asī kundze. Jā, nu, diemžēl mums ir ļoti maz laika, lai ko veltīt šim svarīgajam punktam, pat ja mūsu eh, komitejai ir eh, tikai jāiesniedz atzinums par ziņojumu. Šī atjauninātā sociālā programma tiek gaidīta jau ļoti sen, un, ši, un tas notiek visai novēloti. Un, protams, šajā programmā ir pozitīvi elementi, varam nožēlot arī to, ka nu, trūkst daži svarīgi punkti. Un eh, tos tad mums nāksies arī papildināt. Eiropas Savienība vairāk eh, nekā agrāk tā ir pienākums šajā eh, ekonomiskās un sociālās krīzes laikā. Eiropas Savienība ir pienākums sniegt atbildes Eiropas līmenī mm, attiecībā uz nabadzību, no kuras cieši vairāk nekā uh, 160 miljonu pilsoņu un e, Eiropas pilsoņi gaida, e, sagaida tādu Eiropu, kas varētu viņus aizsargāt un kas nodrošina arī labākus dzīves apstākļus, gan, protams, sociāli, gan arī labākus dzīves apstākļus arī attiecībā uz vīdi un veselības aprūpi. Un mūsu komitejas e, referents par šo punktu arī koncentrējas uz šo vīdes un veselības aprūpas eh, aspektiem, uzskatot, ka nu, priekšlikumā, eh, komisijas priekšlikumā nav šie aspekti pilnvērtīgi atspoguļoti un vēlamies, lai komisija varētu tos vēl vairāk uzsvērt, jo mēs zinām, ka visi ievainojamākie pilsoņi ir bieži vien tie, kuri arī dzīvo vissliktākajos eh, vidas apstākļos un, diemžēl, ir arī tie, kuriem arī ar veselība ir slikta. Tātad uzsvērt uz šiem punktiem, uz šiem aspektiem, un uh, vēlamies pateikt arī to, ka komisija un Eiropas Savienībai kopumā tai vajadzētu uh, savienot Eiropas veselības aprūpas un arī nacionālos veselības plānus. Tas jau arī norādīts iepriekšējā ziņojumā, un vēlamies norādīt arī to, ka pēc būtības ir nepieciešams izstrādāt jaunus priekšlikumus par jautājumiem vīdas ietekme uz veselību, piemēram, un veicot arī uh, sasaikni ar dažādām slimībām, kas skar Eiropiešus, un arī vēža gadījumu uh, skaitu palielināšanos, Un vēl viens punkts, kas, manuprāt, ir svarīgs arī raudzīties, ar kādiem līdzekļiem mēs varam labāk atbildēt uz šiem vidas jautājumiem un šiem veselības aprūpas jautājumiem, kādu atbildi varam sniegt Eiropas Savienības līmenī, un arī atbilde, kas attiecas uz valsts pakalpojumiem. Šodien mēs redzam krīzes laikā, ka tieši pilsoņi vēršas pie valsts, lai varētu saņemt atbildes. Šodien Eiropas pilsoņi saprot, ka atbildes nav tikai tas, ko var sniegt uh, dalību valsts atsevišķi. Viņi gaida atbildes no Eiropas Savienības par vīdi, par veselības aprūpu, bet arī par uh, nodarbinātības kvalitāti, kas ir saistīta ar veselības aprūpu un vīdi. Un valsts sniegtie pakalpojumi, gluži tāpat kā sociālā ekonomika, ir uh, nodarbinātības attīstības elementi, arī teritorijas kohēzijas un teritoriālās kohēzijas, sociālās kohēzijas elementi un atļāvos arī uzsvērt šo punktu uh, ziņojumā, proti, ka Eiropas Savienībai ir arī sabiedrības un valsts pakalpojumos jāveicina sociālā ekonomika, kuram ir absolūti svarīgs, svarīga loma veselības aprūpē. Viens piemērs slimnīcās, kur eh, tiek eh, strādāts, eh, tad onkoloģiskās slimnīcās ir vismaz divi brīvprātīgi, kur strādā asociācijās un kuri arī piedalās šajā slimnīcu darbā. Un tas notiek tā Francijā, es pieļauju, tas notiek tā arī citās dalību valstīs un ir jāatzīst, cik svarīgi ir visi šie darbinieki, kuri būtu algoti vai ne, brīvprātīgi vai ne, asociācijās, kooperatīvās uh, kooperatīvos un tam līdzīgi, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs pamats Eiropas Savienībā un viņu loma ir jāatzīst arī Eiropas Savienības līmenī. Grozījuma iesniegšanas termiņš bija paredzēts uh, līdz šodienai pulkstens sešiem, tagad termiņš ir pagarināts līdz trešdienai sešiem, Arī es jau esmu piedāvājusi dažus precizējumus, jūs jau varat iedomāties, ka, ja mēs varam tikai uzrakstīt desmit teikums par šo svarīgo jautājumu, tad, nu, jāaprobežojas ir ļoti, bet, nu, es jau tā. Uh, mēģināja izteikties visai plaši, jo īpaši runājot par veselības aprūpu, norādot, ka ir ļoti svarīgi, lai visi Eiropas pilsoņi varētu arī iegūt kvalitatīvu veselības aprūpu un kas arī būtu viņu dzīves vietas tuvumā un arī uh, ka pārobežu veselības aprūpas direktīva noteikti neatrisinās visas šīs problēmas. Lūk, daži punkti, kuri ir iekļauti manā ziņojumā. Paldies! Paljon kiitoksia esittelijä Rova. Paldies, jā, Ferēras kundze. Diemžēl eh, laiks nu ir tik, cik tas ir. aicinu arī runātājiem būt ļoti lakoniskiem. Mēs mēģināsim rast kādu uh, laika uh, posmu, kur mēs varētu izvērst uh, diskusiju, bet tas būs noteikti atkarīgs no tā, vai 16. martā mēs varētu pieņemt šo ziņojumu. Šī mēs jūs lūdzu vārds jums. Paldies, jā, pavisam īsi. Četri grozījumi, kurus esmu 37 minūtes atpakaļ iesniedzis jau. Ceru, ka referenti pieņems to, ka mans nodoms ir palīdzēt stiprināt, uzlabot jūsu referentu, jūsu ziņojumu un nevis to apšaubīt. Vai nu eh, pievienot vai atņemt kādu vienu vārdu, jo, manuprāt, jūs komentāri ir tādi ļoti uh, balti un melni un dzīvi, gluži tādi nav. D, piemēram, Jūs runājat par esošo finansiālo krīzi, par nopietnēm ekonomisku sociālu krīzi, kas arī tad, tad vēl pievieno arī vīdas un klimata uh, krīzi, bet uh, jā, tas tā varētu būt, ka tas varētu pievienoties, bet varētu arī nē. jo ja mazāk rūpniecība aktivitātes ir mazāk piesārņojums, tad mēs varētu teikt, mei ēd, nevis vienkārši ēd, varētu arī pievienot. Tie tikai, lai padarītu jūs tekstu akurātāku. Un piektais punkts, kuras ieteicu ar eh, ļoti lielu respektu, lai mēs varētu svītrot šo punktu. Nevis tādēļ, ka es nepiekrīstu šim punktam, bet es uzskatu, ka būtu labāk, ja mēs to iesniegtu kā grozījumu nodarbinātības komitejā. Uh, Esmu bijis šajā komitejā kā koordinators pār pārobežu veselības aprūpu, lai varētu nodarbinātības komiteja varētu strādāt pie nodarbinātības jautājumiem, nevis pie veselības aprūpas jautājumiem. Bet šajā pie, punktā mēs runājam par sociālajiem pakalpojumiem, par Eiropas sociālajiem mērķiem, darbu um, radīšanu, un ar to nodarbojas nodarbinātības komiteja. Ja jūs vēl, mēs varētu to arī iesniegt tieši kā grozījumu uh, nodarbinātības komitejā, un es domāju, ka to varētu tā pieņemt. Bet, nu, Gribu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies! Komisija lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, eh, priekšsēdētāji, referents kundzi. Kopumā var teikt, ka komisija apsveic eh, ziņojuma projektu. Es gribētu varbūt komentēt dažus punktus, kas parādās šajā ziņojumā. Jūs, referentes kundze, vispirms teicāt, ka komisijas paziņojums ir nācis eh, nedaudz novēlot. Jūs arī minējāt par šo saikni ar ekonomisko krīzi. Es gribētu atgādināt, ka uh, Komisija pieņem šo paziņojumu pagājušā gada jūlijā, un tik tiešām ekonomiskais konteksts tobrīd nebija tāds pats kā šobrīd, un, protams, ka komisija starplaikā jau ir vērsusies pret ekonomisko krīzi, pieņemot savu attiecīgo programmu eh, novembrī, un to ir apstiprinājis arī padome. Mēs cenšamies eh, rīkoties ekonomiskās krīzes apstākļos un esam paredzējuši attiecīgos pasākums un arī pavasara padomas sanāksmē, kur tad tas viss arī tiks ņemts vērā. Es ņemu uh, vērā arī to, ka reference, referente apsveic mūsu pieju attiecībā uz mobilizāciju sociālajā jomā. Un te es uh, domāju par pētniecību, ekonomiku un informācijas sabiedrību. Uh, Komisija ņem vērā arī to, ka labāk ir jāintegrē Lisabonas stratēģija un ilgspējīgā attīstība. Komisija tam pilnībā var piekrist un pārdomās arī, kā varētu rīkoties pēc 2010. gada Lisabonas stratēģijas ietvaros. Tāda būtu man vispārējie komentāri. Vēl noslēgumā varētu minēt šo te ekonomikas uzplaukumu, ja greening of economy. Tas ir viens no, tā ir viena no komisijas prioritātēm, jo īpaši attiecībā uz sociālo ietekmi un nodarbinātības struktūru atjaunināšanu. Komisija noteikti strādās pie šie jautājumi turpmākajos mēnešos. Paldies! Kiitoksia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 Tātad termiņi grozījuma iesniegšanai eh, trešdien sešos līdz trešdien sešiem. Un, ja mēs varam organizēt 16. martā sanāksmi, tad tur arī atzinumu pieņemsim. Pretējā gadījumā tas būs jādara šī mēneša 16. vai 17. datumā. Un sekretariāts man tagad saka, ka 16 marts tiek uh, paturēts kā šis datums. Paldies par debatēm, tiekamies rītdien no rīta. Visu labu!